Uh, good morning! Labrīt! Sveicam mūsu komitejas sanāksmē. Pirmais punkts mūsu darba kārtībā - viedokļa apmaiņa ar Jir Jirki Katainenu, viceprezidentu. Viņš ir uh, komisārs, kas atbildīgs par darba vietām, izaugsmu, investīcijām un konkurētspēju. Šī viedokļa apmaiņa notiek kā daļa no struktūrētā dialoga, un šodienas tikšanās mērķis ir pārunāt komisijas darba programmas panākto progresu un sagaidāmās iniciatīvas. Noturēt viedokļu apmaiņu par uh, likumdošanas dosjē, kas jau ir iepazīstināti no komisijas puses, bet parlamentā vēl nav tikuši apstiprināti. Kā arī viedokļu apmaiņa par 2018. gada un tālākajām prioritātēm. Komisāra kungs, lūdzu, jums vārds. Liels paldies! Labrīt, dāmas un kungi! Paldies par uzaicinājumu! Esmu sapratis, ka komisāre Bjankovska arī nu pat pie jums viesojās. Tad, nu, nedomāju, ka man būs milzīgi daudz kas jauns piebilstams. Un jums ir bijusi iespēja arī Uh, būs iespēja pārunāt uh, jautājumu saistībā ar digitālo iekšējo tirgu, bet gribēju izmantot šo iespēju divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, nedaudz pavērtēt to, kādi varētu būt svarīgākie izaicinājumi, tīri pozitīvie izaicinājumi turpmākajos gados vienotajam tirgum, kas ir tie jautājumi, kas no vienas puses rada jaunas iespējas, bet tajā pašā laikā radīs uh, spiedienu uz uh, uh, regulātoru pusi pabeigt darbu pie vienotā tirgus. Un pēc tam īsi runāšu arī par procesiem kopumā, kā jau minēja priekšsēdētāja saistībā ar jau pieņemtajiem dosjē. Tad, nu, ja drīkst, sākumā par nākotnes izaicinājumiem. runājot par ekonomiku kopumā, ir divas tendences identificējamas. Tās ir svarīgas tendences ne tikai Eiropā, bet gan globālā līmenī, un tās noteikti ietekmēs tirgu, un uh, tirgus uh, mainīsies globālā līmenī, un šeit jārunā par aprites ekonomiku Un um, šīs svarīgās tendences lielā mērā mainīs tirgu mūsdienās. Aprites ekonomika attīstās Eiropā, esam lielākais tirgus, kas proaktīvi vēlas runāt par to, kā ir jāmaina regulējošā vide, lai radītu stimulus un veicinātu privātā sektora darbību Pārējot uz cirkulārāku un lielākā mērā aprites ekonomikas darbības veidu. Un arī komisijai šeit ļoti interesanti izaicinājumi gaidām. Ja paraugāmies labo praksi Eiropas tirgū attiecībā uz aprites uzņēmē darbības modeļiem, tad tās viss ir inovācijas privātajā sektorā, un tieši tā arī jābūt. Likumdevēja loma ir atvieglot šiem cilvēkiem dzīvi. Mums jāsaprot, kāda ir pareizie stimuli, kāda veida regulējums jāizstrādā, vai ir jomas, kurās ir nepieciešams pazemināt uh, regulējumu līmeni, tā vietā, lai nāk klajā ar jaunām normām, lai tādējādi uh, stimulētu to, ka uzņēmēji pāriet no lineāriem uz cirkulāriem uzņēmējdarbības veidiem. Jaun, kāds jauns piemērs, tiešām interesants. Uh, un tam būs arī liela ietekme uz aprits ekonomiku, ir, tā ir plasmas stratēģija, ko esam nu pat komisijā pieņēmuši pirms četrām nedēļām aptuveni. Un lielākā daļa šo lēmumu un ideju ir saistīts ar vieno, vienoto iekšējo tirgu, nu, piemēram, Mēs izlēmām, ka līdz 2030. gadam visa plastmasa, kas tiek izmantota Eiropā uh, iepakojumiem, tai jābūt pārstrādājamai. Ko tad īsti plānojam darīt? Un pie tā vēl darbs notiek. Vēlamies izveidot kvalitātes standartus plasmasas iepakojumam. Šobrīd tā problēma ir tāda, ka ir milzīgs skaits dažāda veida plasmasas materiāla, kas tiek izmantots iepakojumiem, uh, un tos visus nevar izmantot atkārtoti, jo kvalitātes līmeņi ir atšķirīgi. Un ir arī plastmasas veidi, kuros ir, zinām, piemaisījumi vai indīgas vielas, ko nevar izmantot, piemēram, pārtiks iepakojumam. Bet cita veida iepakojumiem tos var izman to var izmantot. Tad nu ir jānodala plastmasa ja vēlamies samazināt tās izmantošanu, un tādēļ nepieciešami kvalitātes standarti Eiropas līmenī. Tā ir iekšējā tirgus iniciatīva, ja vēlamies veidot iekšējo tirgu plastmasas pārstrādājumiem atkritumiem. Vēl kāds konkrēts piemērs, kas ir cieši saistīti ar iekšējo tirgu, ir kvalitātes standarti pārstrādātai plastmasai. Šobrīd tikai 6% no kopējā plastmasas patēriņa uh, apjoma ir pārstrādāta plastmasa, un arī tā ir gandrīz nulle. Šeit tā problēma sekojoša. Atkal mums nav kvalitātes standartu pārstrādātiem plasmasas produktiem. Tas nozīmē, ka šiem produktiem pārstrādātai plasmasai vienotā tirgus nav, un vēlamies situāciju mainīt. Kādēļ es visu to jums stāstu? Tīri, lai parādītu, ka aprites ekonomikai ir atšķirīgs iezīmes nevajag domāt tikai par vides jautājumiem, piemēram. Ja izdosies uh, atrisināt pareizā veidā aprits ekonomikas uh, specifiku, tad gala rezultātā pasaule būs tīrāka, bet, lai to panāktu, ir nepieciešama uh, tirgus ekonomika, kas darbojas šādā virzienā. Un plastmasas stratēģija ir tikai viens no daudziem piemēriem šajā jomā, pie, kura, pie kuriem esam strādājuši pēdējo gadu gaitā. Un, ja paraugāmies, piemēram, uz to, kas notiek Ķīnā, redzam, ka tur um, šādā veidā tirgus ekonomika darbojas. Uh, Ķīna ļoti aktīvi stimulē aprites ekonomikas likumdošanu un mēs varētu būt sadarbības partners Ķīnai šajā jomā. Un es teiktu, ka šeit Eiropa ir citiem konkurentiem priekšā. Bet mākslīgā intelekta ziņā mēs atpaliekam. Ķīna un ASV tur ir vadošie spēki. Daļēji tas ir saistīts ar uh, to, ka mēs nevēlamies kopēt Ķīnas modeli, jo mums ir svarīgs privātuma aspekts, kas Ķīnai īsti aktuāls nav. Bet, nu, jāsaka, arī ASV mums ir aizsteigusies priekšā. Mākslīgais intelekts, tas aptver visas nozares, un tas ir tas svarīgākais centrālais elements - veselības aprūpes pakalpojumi, analītika, uh, visi zina par autonomajiem automobīļiem, šādu piemēru. Mākslīgais intelekts uh, veido jaunus pakalpojumus, jaunu pakalpojumu tirgu, un tad jājautā, vai Eiropa vēlas lielāku uzsvēru nekā tas ir bijis pēdējo gadu vai gadu desmit laikā likt uh, uz pakalpojumu vienoto tirgu. Mēs visi zinām, ka uh, gan dalībvalstis, gan arī parlaments zināmā mērā nav īsti vēlējies politiskiem dēļ uzlabot pakalpojumu vienoto tirgu. Bet aizvien lielākā mērā šeit pieaug izaicinājumu skaits, eh, kas saistīti tīri ar tehnoloģiju attīstību, kas liek mums nonākt situācijā, ka, kad mums ir jābūt gatavākiem nekā iepriekš, tomēr harmonizēt uh, pakalpojumu modeli Eiropā, ja nevēlamies zaudēt šo šajā spēlē. Un, nu, varbūt par, par tagadni runājot. Šis ir tas brīdis, kad mums jākoncentrējas un jāpabeidz darbs pie vienotā tirgus stratēģijas īstenošanas, ko izstrādājam piedāvājam 15. gadā. vienotā tirgus stratēģija risina vairākas uh, vājās vietas, uh, kur konkrētāk mums mētiecīgi būtu jāstrādā un jāuzlabo situācija, piemēram, preču brīva pārvietošana. Tā vienotajā tirgu ir visizplatītākā, vislabākā attīstītā joma. Uh, Tirzniecība ar precēm ir aptuveni 75% apjoma Eiropas Savienībā un iekšējā tirzniecība ir 25%, arī šie cipari visiem ir zināmi. Un neskatoties to, ka kopumā šis ir veiksmes stāsts, ir vēl aizvien daudz šķēršļu, kas uh, neļauj pilsoņiem un uzņēmumiem pilnībā to izmantot. Ar mūsu preču pakotni, ko pieņemam pagājušā gada septembrī, risināsim divas galvenās problēmas. Pirmkārt, produktu neatbilstība Eiropas Savienības harmonizētajām normām, un otrkārt, neizmantotās iespējas, jo savstarpēja atzīšana vēl nedarbojas tā, kā tai vajadzētu darboties. Kas notiek ar pakalpojumiem? Šeit darba ir vēl vairāk. Pārrobežu pakalpojumu sniegšana ir krietnī mazāk attīstīta nekā Eiropas Savienībai uh, savienībā preču jomā. Un tie ir ekonomiski, tas nav loģiski. Pakalpojumi ir pārstāv div, divas trešdaļas uh, mūsu ekonomikas. Uh, rad, ir nepieciešams uh, attīstīt vairāk nekā 90 tūkstoši jaunu darba vietu, bet um, Eiropas Savienības pakalpojumu līmenī šīs iespējas tika, tiek izmantotas nepietiekami, un tas lielā mērā atspoguļo arī mūsu uh, tos izaicinājumus, ar ko jāsastopas tagad. Uh, Un nākotnē, domājot arī par aprits ekonomiku, šīs iespējas ir jāizmanto. Un uh, vienotā tirgus stratēģijā esam uh, izmantojuši iespēju risināt, atvieglot dzīvi uzņēmumiem um, saistībā ar administratīvām problēmām, kad, tās, kad tie vēlas doties un strādāt citā valstī un ļaut arī dalībvalstīm atteikties no vecām novecojušām prasībām profesionāļi. Komisija ir apņēmusies uh, uzlabot uh, arī pakalpojumu iekšējā tirgus darbību. Pozitīvi vērtējam līdz likumdevēju panākto vienotību par samērīguma pārbaudēm pagājušajā otrdienā. Un varu jums uh, teikt, ka Atlikušajā sasaukuma mandāta laikā komisija darīs visu, kas tās spēkos, lai pārliecinātos, ka vienotais tirgus arī pakalpojumu jomā sasniedz uh, uzņēmumus, pilsoņus un ļaus mums uh, nonākt pie pozitīva rezultāta arī trialogos par uh, paziņojumu priekšlikumu, kas ir uh, pakalpojumu pakotnē. Bet gribu skaidru atbildi teikt par nākamo uh, jautājumu. Man ļoti žēl par vakardienas balsojumu IMCO par e-karti. Tika noraidīts e-kartes priekšlikums, kā to uh, pagājušā gada janvārī izstrādāja komisija. Ar šī priekšlikuma mērķi komisija gribēja atvieglot uzņēmumu dzīvi, jo īpaši domājot par maziem vidējiem uzņēmumiem. Pēc būtības mēs nemainījām uh, tās normas, par ko vairākus, pirms vairākiem gadiem visi vienojās. Mēs vienkārši mēģinājām uzlabot procesu. Tagad komisija pieņem zināšanai komitejas lēmumu un domāsim par tālākiem uh, lēmumiem, kas mums būtu un soļiem, kas būtu spēram. Jebkurā gadījumā gribētu no sirds pateikties referentiem par viņu ieguldīto darbu pie šīm, šiem jautājumiem. Viņa ziņojums būtu bijis uh, solis uz priekšu, lai panāktu tādu iekšējo tirgu, kas pakalpojumu jomā darbotos labāk. Papildus precēm un pakalpojumiem ir lielā mērā jāstrādā arī pie citiem jautājumiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka arī uh, jābūt uh, efektīvam publiskajam iepirkumam Eiropas Savienībā. Uh, um, šeit ir daudz neaptvērta potenciāla, ko varētu strateģiski un viedi labāk izmantot. Vai jūs zināt, ka lielā daļa mūsu investīciju tiek kā reiz iegūtas izmantojot publisko iepirkumu? Gandrīz 4% no Eiropas IKP. Iepirkums ir labs veids, kā tērēt valsts uh, finansējumu strateģiskā, ilgspējīgā, efektīvā veidā, nodrošinot augst līmeņa pakalpojumus un preces pakal, uh, sabiedrībai. Komisija pagājušā gada oktobrī nāca klajā ar priekšlikumiem, kā praksēji uzlabot iepirkumu, un arī aicināja dalībvalsts izmantot strateģiskāku pieeju. Man ir liels prieks, ka parlaments un jo īpaši šī komiteja uh, nāks klajā ar atzinumu par mūsu priekšlikumu. Mēs ceram, ka tas būs papildus stimuls arī dalībvalstīm risināt šos jautājumus strateģiskākā veidā. Un nobeigumā, kā jau varbūt atcerēsieties, komisija ir piedāvājusi arī priekšlikumu attiecībā uz pasākumiem, kā uzlabot intelektuālās īpašumtiesības, priekšlikumu par ģeobloķēšanu, uh, sadarbība, ekonomika, veidi, kā uzlabot Eiropas Savienības standardizācijas uh, Uh, politiku un nodrošināt atbilstību un uh, efektīvāku iekšējā tirgus darbību. Jo īpaši par intelektuālā īpašumtiesībām pagājušā gada novembrī komisija nāca klajā ar visaptvarošu priekšlikumu pakotni, kā uzlabot piemērošanu un izpildi intelektuālā īpašumtiesībām un kā stiprināt cīņu pret uh, viltošanu un pirātu pirātismu. Ar šīs pakotnes palīdzību mēs risinājam jautājumus, kas saistīti ar tiesu izpildi um, šie, šajā jomā dalībvalstīs un domājām par uh, pievienoto vērtību jaunām iniciatīvām. Valsts iestāžu loma un tas, kā cīnīties ar intelektuālā īpašuma pārkāpumiem uh, Eiropas Savienībā, nacionālā līmenī un uz robežām. Un pēdējais uh, jautājums komisija nāca klajā ar mazo un augošo uzņēmumu iniciatīvu. Uh, saistībā ar riska kapitāla investīcijām, maksāt nespēju un nodokļu jomu. Un redzam, ka situācija mainās aizvien lielāks a, a, pētnieku skaits ierodas Eiropā un grib, um, grib pateicoties valsts un privātajam finansējumam, veidot savus uzņēmumus. Rezultātā komisija tagad ir nāks klajā gandrīz ar visām priekšlik visiem priekšlikumiem, kas bija Uh, vienotā tirgus stratēģijā un pārējie būs gatavi līdz mājām. Un paralēli komisija, protams, turpina arī um, īstenot izpildes politiku atbilstoši mūsu paziņojumam par uh, labākiem rezultātiem labākā piemērošanas veidā. Dāmas un kungi, nobeigumā esam daudz ko jau paveikuši, bet darba vēl aizvien pietiek mūsu mērķu sasniegšanai, un tādēļ mums jāgai, mums ļoti noderētu ar Eiropas parlamentu atbalstu, lai panāktu progresu. Paldies, komisārkungs, par jūsu uzstāšanos. Paldies, ka pastāstījāt par aktuālo situāciju. Tagad es grošu, došu vārdu deputātiem, viņiem būs iespēja uzdot jautājumus. Sāksim ar Švāba kungu. Paldies, priekšsādātāji. Vicepriekšsādātāji kungs, liels prieks jūs. Uh, Uh, satikt, jo šodien šeit uh, mums uh, šeit nav liel, daudz, daudz kolēģu klāt, jo mums ir ļoti daudz apakškomitejas, un cilvēkiem tagad bija grūti izvēlēties, uz kuru uz kurieni doties. Šis ir īstais laiks viedokļu apmaiņiem. Jūsu pieminētie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas ekonomikas konkurētspējai, Eiropas pilsoņiem un arī šim līdzsvaram, ko mēs vēlamies saglabāt Eiropā. Sākšu ar pakāpojumu pakotni, ko ir prezentējusi komisija. Mēs esam jau vienojušies ar padomu par vienu daļu par samērīgumu, man bija tas gods būt referentam, un esmu diezgan optimistiski noskaņots, ka mums izdosies vienoties arī par otro daļu paziņošanu. Bet, ja runājam par eh, e-kārti, arī mūsu priekšsādātāji bija līdz referenti, šķiet, ka ir. Uh, uzticības trūkums dalību valstīs, un tas ir jārisina. Es piekrītu, ka referente un ēnu referenti paveica lielisku darbu, bet būtu pārmērīgi lūgt parlamentam atrisināt atšķirības starp dalību valstīm un pat pašā komisijā. Mēs nevaram uh, izlabot visu. Uh, Es runāšu par tādu vispārīgāku problēmu, ko saskatu. Manuprāt, ir acīm redzami, ka ir Eiropas kompetence pakalpojuma jomā un dalību valstu kompetence nodarbinātības tiesību aktos. Un problēma ir tāda, ka ir dažāda veida līgumi, kas, kuri, uz kuriem attiecas dažādas kompetences, un būs ļoti grūti, paturot prātā subsidiaritāti, pārvarēt neusticēšanās. Es domāju, ka Es nezinu, vai mēs spēsim to visu atrisināt. Ir dažas valstis, kuras, kuru bažas ļoti labi saprotu, jo mums ir atsevišķi atšķirīgi noteikumi pakalpojumiem, ir atšķirīgi nodarbinātībai. Es ceru, ka savādot kopā atbilstošos komisārus un ģenerāldirektoru ātrus mums izdosies panākt kādu progresu pie šiem priekšlikumiem. Un es varu apliecināt, ka mana grupa ir gatava strādāt pie šī jautājuma, bet mēs nespēsim pilnībā novērst šo neusticēšanos no dalību valstu iestādēm. Un vēl kāda lieta, ko jūs pieminējat, plastmasas stratēģija. Manuprāt, ir acīm redzami, ka šajā jomā pastāv problēma, tā Eiropā ir jāatrisina. Uh, Un, lai gan es neesmu lielākais jaunu nodokļu atbalstītājs, bet ir skaidrs, ka mums ir jādomā par jaunām idejām. Un jūsu prezentētā ideja par plasmasas nodokli, kas varētu, tās varētu palīdzēt ne tikai videi, bet tas, ja tas varētu pastiprināt Eiropas Savienības konkurētspēju, tad noteikti vērts to izvērtēt sīkāk. Paldies, un tagad Dantī kungs. Paldies priekšsādātājai. Atvainojos jums priekšsādātāju un arī komisāru kungam. Man bija jā, no sākuma jāpiedalās INTA komitejā ļoti svarīgā diskusijā. Atvainojiet, ka pievienojos vēlāk. Man arī ne, neizdevās dzirdēt visu, ko komisārs teica, bet ir pāris lietas, ko gribētu izvērst sīkāk. Uh, uh, preču pakotni. Esam ļoti apmierināti ar komisijas priekšlikumu. Es domāju, ka tas varēja būt pat ambiciozāks. Esam apņēmības pilni sadarboties ar jums, lai izdarītu spiedienu un sagatavotu spēcīgu mandātu, un lai mums būtu laba tirgus uzraudzība, kas būtu gan uh, uzticam, gan efektīva. Mēs uh, Eh, saprotam, ka pašlaik tirgu patērētājiem nav nekādas garantijas par saņemtajām precēm. Un Uh, arī no otras puses ir uh, augsta līmeņa produkti, ko ražo uh, Eiropas uzņēmumi ar labākiem kvalitātes standartiem, tad viņiem nav nekāda iespēja to apliecināt. Mēs strādājam pie ziņošanas, ziņojumiem, pie paziņojumiem, mēs sēdējam arī pie citiem jautājumiem. Parlaments ir apņēmības pilns turpināt darbu, lai panāktu ilgspējīgu kompromisu, lai panāktu vienprātību, lai mēs varētu rēģēt uz komisijas priekšlikumiem konstruktīvā veidā. Ir arī šis jautājums par e-kārti. Priekšsēdētāji, kad uh, kāda spēle ir zaudāta, nav nekādas jēgas uh, nepārtraukt grendēties skumjās atmiņās. Gluži vienkārši ir jāvirzās uz priekšu. Un mūsu gadījumā tā arī vajadzētu darīt. Ja e-karte tika noraidīta, tas nebija tādēļ, ka a, to, tā izlēma šī komiteja. Bija piecas a, komitejas, ar, kurās pārstāvētas visas politiskās grupas, a, tās pieņēma lēmumu, ka e-karte nav pareizais ceļš uz priekšu. Uh, komisijai vajadzētu brīvoties no politiskās perspektīvas šajā jautājumā, un jums vajadzētu pārdomāt, kā jūs pievēršaties tik daudziem a, svarīgiem jautājumiem, kas rada bažas gan atsevišķiem deputātiem, gan politiskām grupām kopumā. Beigās nebija pat plenārā balsojuma par šo jautājumu, bet uh, Manuprāt, tas būtu arī tikai pierādījis to, ka gan deputātiem, gan politiskajām grupām vairākumam bija nopietni iebildumi pret šo likumdošanas priekšlikumu par e-karti. Jūs runājat par uh, sadarbības ekonomiku. Varbūt atcerēsieties, ka es biju parlamenta referents par šo priekšlikumu. Un es labprājām gaidu, ka komisija pavirzīsies uz priekšu. Uh, Mēs esam sagatavojuši ceļa karti, esam norādījuši tās normas, kuras gribētu redzēt iekļautas priekšlikumā. Piemēram, neregulāri pakalpojumu sniedzēji, viņi nav atbilstoši regulēti, un ja mēs sagatavotu kādu priekšlikumu, tam vajadzētu virzīties uz vienotu ietvaru, uh, visai Eiropai, un es domāju, ka tas varētu labi arī palīdzēt atbalstīt ekonomikā, ekonomiskās aktivitātes izaugsmu šajā nozarē. Un nobeigumā. Mums nav bijuši, bijis vēl priekšlikumu par nepārtikas precēm, kurām būtu, piemēram, uz geogrāfiskās izcelsmes norāda. Uh, Um, pašlaik ir sarežģītas situācijas nacionālās tirzniecības sarunās. Mēs gribētu, lai būtu kādi pamatprincipi, kas atzītu zināmu produktu geogrāfisko izcelsmi. Manuprāt, ir kļūda, ja mums nav saskaņotas politikas šajā jomā. Aņuku, Agņokungs. Paldies. Es redzu, ka zāle pamazām piepildās, bet, uh, manuprāt, uh, deputātu trūkums tas nav Um, pienācīgi komisāru uzņemšanai. Man jāapstāsta jums kāds stāsts. Es pārstāvu uh, austrumu daļu apvienotajā karalistē. Tur bija kāda neliela ferma, un viņi ražoja četras lietas. Viens no tiem bija krēsls, kas atbalstīja cilvēkus, kas paši nevarēja stāvēt, to izmantoja slimnīcās un veco ļaušu pampionātos, un uh, uzņēmumam uh, veicās diezgan labi Un tad šis krēsls varēja arī, piemēram, nolasīt digitālā veidā cilvēka, kas izmanto krēslu, svaru. Tad pie viņiem vērsās kāds liels izplatītājs no Vācijas, vārdu neminēšu, bet viņi kļuva visnotaļ aizskaitināti, ka Britu uzņēmums uh, savus atbalsta krāsus spēja pārdot konkurētspējīgākā veidā nekā vācu uzņēmums. Tātad vācu uzņēmums versās komisijā ar dažādiem iemesliem un arī norādīja, ka šis nelielais ražotais krāsas nespēja izmantot spiedienu no industriāla magnēta. Un beigās tika piemēroti šādi testi. Britu uzņēmums tos neizturēja, un tad ražošana tika apturēta. Un a, gala beigās vācu uzņēmumu izdevās a, panākt savu dominanci tirgu. Tā nevajadzētu vieno, vienotiem tirgam darboties. Bet uh, ja mēs neizmantojam šīs iespējas kā deputāti tikties ar komisāru un pastāstīt par nelādzī, nelādzībām tirgu, tad tas tikai turpināsies. Um, piemēram, dažādi mūsu sagatavotie aizliegumi, piemēram, par uh, dzīvesudraba aizliegumu izmantošanu termetros, tam ir ļoti tieši ietekme uz mazajiem uzņēmumiem dalībvalstīs. Runājot par plastmasas iepakojumu, esmu nobežījies, ka pēc Brexita, nekarīgi no ka Lielbritānijas uzņēmumu izmantotajam iepakojumam vajadzēs atbilst kaut kādiem vienotā tirgus noteikumiem. Tas attieks, attieks, attieks arī uz trešo valstu produktiem. Ko komisija plāno uh, darīt šajā jomā? Paldies! Un nākamā runātāja. Maidēls kundze. Paldies, domāju, ka tā bija kāda cita runātāja kārta. Vicepriekšsēdē kungs, prieks jūs esat mūsu komitejā. Es jau no paša sākuma esmu bijusi aktīvi iesaistījusies pie dar darbā pie strateģiskā fonda, tad ja mans jautājums būs no <clears throat> šīs jomas. Paldies par visiem jūsu centieniem, mēģinot padarīt Eiropu konkurētspējīgāku. Uh, ar lielāku izaugsmi, vairāk darba vietām. Tas arī ir bijis jūsu darba centrā pēdējos dažus gadus. Pret tā saucamo Junkera plānu, vai varbūt Katainena plānu, bija diezgan liela skepse. Tomēr a, ir pierādījies, ka tas ir a, panācis a, rezultātus Eiropā. A, Un mūsu komitejā, mūsu ziņojumā mēs lūdzām pagarināt termiņu, un gala beigās tas bija veiksmīgs risinājums. Jāatzīst, ka Eiropā bija atsevišķi reģioni, kas bija nobežījušies, vai viņiem izdosies samobilizēt šāda veida uh, resursus. Es nāku no uh, vidēja izmēra dalībvalsts, un mēs bijām trešie šajā rādītājā pēc mūsu iespējas mobilizēt investīcijas. Un mēs eh, arī esam veiksmīgi darbojušies aizdevumu jomā. Tomēr es gribēju jautāt, kā komisija redz turpmāko uh, eh, strateģiskā fonda attīstību un arī kontekstā ar daudzgadu finanšu schēmu? Kādi cik, dā, cik liela ir aktivitāte projektu jomā FC gadījumā un um, vai komisija ir izvērtējusi, vai platformas ir efektīvi instrumenti. Uh, paldies. Paldies, ka pievienojaties mums šodien. Paldies. Arī no manas puses divi jautājumi. Jūs pieminējāt e-karti, arī atsevišķi kolēģi to pieminēja. Es biju viena no referentēm e-karšu jautājumā. Mani ļoti apbēdināja balsojums. Mm, bet tad visi šī priekšlikuma norēdīšanas grozījums arī tika ne, balsojumā neatbalstīts. Tagad tas ir komisijas ziņā, nāk klajā ar uh, paši jaunām iniciatīvām. Tad jautājums, vai komisija plāno to darīt. Un otrkārt, jūs norādījāt, cik svarīgas ir privātās iniciatīvas. Mans pirmais jautājums būtu šāds. Kā komisija plāno to stimulēt? Kā jau jūs arī norādījāt, mēs negribam regulēt visu, Bet ko mēs varam darīt, lai veicinātu, stimulētu privātās iniciatīvas, kā komisija plāno to panākt? Un otrkārt, jūs uh, iztēlāt kvalitātes standartus, kas tiktu noteikti plasmasas iepakojumam. Un mans jautājums šeit būtu šāds. Vai to, vis, vai to var regulēt, jo labi, noformulēšu to citādāk, kā jūs to panāksiet neapturot inovācijas? Uh, Mēs tagad nevaram zināt, kas, kāda būs nākotne, kādas jaunas tehnoloģijas būs pieejamas, kāda veida jaunas plastmasas tiks uh, iespējams ražotas, kā jūs varētu sagatavot nākotnes, nākotnē nodrošinātu likumdošanu. Kā jūs saskat šo nākotnes izaicinājumu? Vārds jums, komisāra kungs. Paldies, paldies par jūsu komentāriem un idejām. Sākšu ar to, ka atbildēšu uz priekšsēdētājs jautājumiem un komentāriem. Pēdējais jautājums ir ļoti labs. Ja īpaši ir runājumi par aprits ekonomiku, eh, mums nevajadzētu um, tad regulēt, sagatavot regulējumu tā, lai tas uh, regulētu tikai pastāvošās tehnoloģijas. Līdz 2030. gadam noteikts, ka visam plastiskajam iepakojumiem jābūt pārstrādājumam. Īstenībā mēs arī sasniegšu šo mērķi, nosakot kvalitātes standartus plastmasai. Esam uzsākuši diskusiju ar nozari un citām interesētajām pusēm, lai saprastu, kā mēs varētu sagatavot tādu regulatīvo ietvaru, kas nenovērst inovāciju iespējamību plasmasas nozarē, jo plasmasa ir ļoti labs produkts arī no vidas viedokļa. Ja salīdzinām plasmasu ar uh, stiklu, jā, žā redzēt, ka jūs vēl joprojām izmantojat plasmasas pudeles, bet tas nav tikai melns un balts. Uh, plasmasa ir vieglāka nekā stikla pudele. Uh, un kāds ir oglekļa nospiedums pārvadājot vienu tūkstoti plasmasas pudeļu salīdzinot ar vienu tūkstotu stikla pudeļu. Mums uh, nevajadzētu būt divkosīgiem. Komisijā mēs esam aizstājuši plasmasas pudeles ar krāna ūdeni. Jā, nu, tad ne visiem tas patīk. Bet es ko gribu pateikt, ir tas, ka ir nepieciešama attīstība arī plastmasas jomā. Ir uh, inovācijas, piemēram, par uz bioloģiskiem materiāliem, no bioloģiskiem materiāliem veidotas plastmasas produkti tiek izstrādāti, ja mums izdotos samazināt izmantotās plasmasas apjomu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai samazinātu mūsu uh, oglika nospiedumu. Es nevaru sniegt konkrētas atbildes uz jūsu jautājumu, jo es šīs atbildes vēl nezinu, bet tā vismaz mēs domājam. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs uh, neiznīcinātu inovāciju iespējamību plasmasas jomā. Privātas iniciatīvas. vai jūs domājat privātas iniciatīvas aprits ekonomikā vai vispārīgi? Iespējams, ka vieglākais veids, kā atbildēt uz šo jautājumu, būtu vēlreiz atsaukties uz plasmasas stratēģiju. Mēs pašlaik esam noteikuši mērķus, un tagad uh, esam gatavi uzklausīt idejas. Mums ir nepieciešams saņemt šīs idejas ieguldījumu no nozares, no privātā tirgus, jo bieži vien privātā nozare ir uh, krietni vien vairāk progresējusi. Un šobrīd metodi, ko esam izvēlējušies, ir iedrošināt privātas iniciatīvas, lai mēs varētu no tām mācīties. Un atgriežoties pie pakāpojumu pakotnes un e-kartes. Es pilnībā piekrītu. Švāba kunga teiktajam, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem ir šis uzticēšanās trūkums no dalību valstīm. Tas ir ļoti dziļi iesakņojies. Faktiski nekas pakalpojumu, neko nav pakalpojumu nozarē iespējams izdarīt. Tas viss jau aizsākās pirms 20 gadiem. Un cilvēki vēl joprojām atcerās, par ko bija cīņa. Un tad līdzīgi apsvērumi ir arī e-kartas gadījumā. Galvenais pretarguments, ko komisija dzirdēja, bija tas, ka jūs pieskarsieties izcelsmes noteikumiem. Un tas ir tieši tas, ko mēs nevēlamies darīt tas jau bija visam skaidrs komisija no paša sākuma, kad sākām darbu pie e-kārtas. Tas ir tas, no kā mēs gribam izvairīties, jo tas atbalstu nesaņems. Mēs gluži vienkārši gribējām modernizēt uh, pieeju tam, kā uzņēmumi un pašnodarbināts personas varētu sniegt savus pakalpojumus pārrobež, pārrobežām. Bet uh, tas nav vienīgais iemesls, ir arī vēl citi labi pamatoti pretargumenti mūsu priekšlikumam, bet uh, tas, ko pieminēja, bija viens no lielākajiem Un, ja izlasāt piedāvāto tekstu, neatradīsiet tajā nevienu vārdu, kas norādītu, ka mēs kaut kādā veidā skārtu izcelsmes valsts reikolu. Es to visu pieminu tikai tādēļ, ka tas ir tāds labs piemērs. Piemērs tam, ko mums vajadzētu uh, novērst un atrisināt. Savu uzrunu es sāku ar jauno izaicinājumu analīzi. Šie jaunie izaicinājumi, kas sasniegs Eiropu, vai tas mums patīk vai nē, mākslīgais intelekts un, un aprits ekonomika pārveidos pakalpojumu tirgu. Un, lai izmantot visas pozitīvās iespējas, mums ir jāpārvar iepriekšējie strīdi un viedokļu atšķirības ja mums neizdosies uzlabot uzticēšanos starp dalību valstīm, bet arī starp citām interesētajām pusēm, tad būs citi tirgi, kur tas tiks izmantots. Ah, vislabākā zāle šai slimībai būtu liela doza pragmatismu. Man arī ir pieredze izmantojot pragmatismu, jo vienmēr ir vēlas balstīties uz vērtībām. Es biju premjerministrs sešu partiju koalīcijā. Koalīcijā bija pārstāvēts viss spektrs no labās puses līdz kreisajai. Un, kad vairs nebija iespējams pamatoties uz vērtībām, mēs izlēmām balstīties uz pragmatismu, un tā bija laba pieeja. Un tādēļ es ļoti ceru, ka mums izdosies nedaudz pamainīt atmosfēru. Es uh, nenorādu ne uz vienu konkrēti, bet ir skaidrs, ka mums ir jāmēģina um, aicināt dalību valstis izn iznākt no saviem ierakumiem, kur viņas pavadījušas pēdējos gadus. Dalīšanās ekonomika. Interesanta joma, ko ļoti grūti regulēt mūsu diskusijās par dalīšanos ekonomiku vai sadarbības ekonomiku. Mums ir devies identificēt, ka nav pašlaik tāda Eiropas regulējuma, kas uh, būtu piemērots sadarbības ekonomikas attīstībai. Pakāpojumi mainās nepārtraukti. Un no komisijas uh, puses ir ļoti svarīgi uh, saprast, kurā brīdī ir jāiesaistās Eiropas uh, likumdevējiem, jo daudzi no jautājumiem, kas ir aktuāli uh, šajā ekonomikas veidā, tos regulē dalību valstis, bet pastāv risks, ka šī regulatīvā vide varētu kļūt ļoti sadrumstalota. Piemēram, um, šie gadījumā ar Uber ir ļoti maz, ko mēs varam darīt. Bet um, tā kā šie biznesa modeļi ir tik ļoti atse, atšķirīgi, to mums katrs gadījums ir jāanalizē individuāli. Bet, kā jau es teicu, mēs ļoti aktīvi sakojam līdzi notikumu attīstībām. Mēs mēģinam saprast, vai ir konkrētas jomas, kur Eiropas regulējumam vajadzētu aizstāt nacionālo legu, regulējumu, vai ir kādas uh, uh, tukšās zonas, ko neregulē neviens, tad mēs esam gatavi rīkoties. Agņukungs. Es nezinu, vai jūs piemērs par nelielu britu uzņēmumu, ko tad pārņēma vācu uzņēmums. Man nav nekā daudz ko par to pateikt. Bet ko Brexit nozīmēs tirzniecībai? Uh, Visi zin, ka mēs vēl to nezinām. Bet eh, šis tāds dīvains virziens, kurā dodamies eh, nākotnes tirzniecības sarunas starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību ir pirmās šāda veida tirzniecības sarunas pasaulē, kurā mēs runājam par to, kā pasliktināt tirzniecības situāciju. Tradicionāli tirzniecības sarunās eh, galvenais mērķis ir uzlabot tirzniecības vidi, bet šeit mēs runājam par to, kā to pasliktināt. Tas ir ļoti skumji, bet ko nu darīt? Mēdāls kundze par EFSI. Paldies, ka to pieminējāt. Ļoti svarīga tēma. Nesenākie dati EFSI un, un Eiropas investīciju banka ir finansējuši projektus, kuru vērtība ir 55 miljardi eiro. Tas ir noticis tagad jau divu ar pus gadu laikā. Un tas ir piesaistīts investīcijas 274 miljārdu eiro apmērā. Tad pirmie FC uh, gadi nozīmējuši 274 miljardus investīciju, un lielākie labuma guvēji ir bijuši MVU. Otrs lielākais ieguvējs ir enerģētikas joma, un arī digitālais sektors, ja pareizi atceros, ir trešais. Es gribētu redzēt, lai investīcijas, kas saistīts ar aprits ekonomiku vai mākslīgo intelektu, uh, uh, lai šādi projekti e, tiktu pieteikti FC. Platformas, ko jūs pieminējāt, ir ļoti liederīgs instruments. Tas ļauj savest kopā uh, mazākas investīcijas, bet izveidot lielāku apjomu. Grieķijā, piemēram, varētu būt uh, turisma uh, platforma, kur mazie uzņēmēji, piemēram, viesnīcu īpašnieki varētu apvienoties platformā, saņemt aizņēmumus 20-50 miljonu eiro apjomā viesnīcu renovācijai. Šis modelis jau funkcionē dažos gadījumos, piemēram, Francijā. Uh, viņiem ir investīcija platforma energoefektivitātes uh, investīcijām. Viņi gribētu tātad tā, uh, palielināt energoefektivitāti. Uh, tiek paredzēts tāds lielāks uh, aizdevums investīcija, bet arī mazāk aizdevumi privātiem, privātmāju īpašniekiem. 70% no FC izmantotājiem ir privāti uzņēmumi. Citiem vārdiem sakot, izmantojot šo publisko finansējumu, mums ir izdevies piesaistīt arī privāto finansējumu reālajai ekonomikai. Šī ir tā stāsta daļa, kas man patīk vislabāk. Jo alternatīva tad ir vispār nekādas investīcijas, vai arī, ka nodokļu maksātājs maksā par visu. Tagad nodokļu maksātāja atbildība ir minimizēta, izmantojot FC, tiek piesaistīts privātais finansējums. À, varbūt te arī beigšu, pateikšos jums par labu un auglīgu diskusiju. Paldies! Much, miss... Paldies komisāru kungam! Paldies, ka atbildējāt uz mūsu jautājumiem un lai jums veicas jūs turpmākajā darbā šajā pavasarī. Paldies! and it means that Labi, godātie kolēģi, tas nozīmē, ka pārējām pie nākamā darba kārtības jautājuma izskatīšanas. Un tas ir ziņojuma izskatīšana, ko ir sagatavojis eh, Koeļu kungs publiskā iepirkuma stratēģijas pakotne. Un dodu vārdu Koeļu kungam nekavēties, lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze runāšu portugāliski. Caros colegas, apresento hoje o projeto de relatório. Paldies, prieksēdētājas kundze. Šodien mēs izskatīsim, un es sākumā jūs iepazīstināšu ar publiskā iepirkuma stratēģijas pakotni. Šo eh, stratēģiju 17. gada septembrī sagatavoja komisija. Uh, Un e, doma ir, ka šī pakotne attieksies uz visām dalību valstīm un tiks aplaušanāts visas iesaistītās puses. E, pirms pieskaros niansētākai analīzē, es vēlētos varbūt nedaudz atgriezties pie Katainena kunga teiktā. Uh, pāri par 250 tūkstošiem publiskā iepirkuma, un tas ir pāri par 4% IKP visā Eiropas Savienībā, ko rada publiskais iepirkums. Tātad publiskā sfēra ir ārkārtīgi svarīga, un ja mēs vēlamies Eiropas Savienībā nodrošināt augstu sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti, tad mums tam ir publiskā iepirkuma procedūrai jārada attiecīgais ietvars. Tā ir jābūt modernai, efektīvai un labai. Kopš brīža, kad eh, sāka darboties šī eh, publiskā iepirkuma reforma, šobrīd tiek izvērtīts, kas tad darbojas labi un kas netik labi, kas darbojas dalību valstīs un kā šo stratēģiju vajadzētu nedaudz eh, pamainīt Eiropas Savienības līmenī, lai tā tiešām radītu ekonomisko izaugsmu un pieaugumu un, un jaunu darba vietu iz, izveidošanu. Iz, bet eh, šo ziņojumu mēs eh, izskatām arī citu komisijas piedāvājumu gaismā. Proti komisija šajā priekšlikumā ir ierakstījusi vairākus aspektus, kas eh, mūsu kolēģiem šķiet pietiekami svarīgi. Uh, Un eh, mēs mēģinam šajā atzinumā ierakstīt arī ekspertu viedokli, to ekspertu, kurus uzklausījām publiskajās uzklausīšanās. Ātrums, ar kādu eh, dalību valstis modernizē savu publisko iepirkumu procedūru un publisko tirgu, ir dažāds. Tāpēc eh, priekšlikumi, kuri ekonomiski šo iepirkumu padarītu e, labāku un iepirkuma procesa cenu zemāku, ir atbalstāmi. Mēs iestājāmies par digilta, digitalizāciju iepirkumu tirgu visos tās etapos un e, publisko līgumu nacionālie plāni arī būtu atbalstām lieta. Komisija iestājas par caurskatāmību, piemēram, visu līgumu reģistru un arī veiksmīgāku šajos projektos iesaistīšanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Par konkrētiem pasākumiem runājot, kā uzlabot pārrobežu iepirkumu iespējas. Tas arī ir svarīgi. Prieksēdētais kundze. Protams, ar šo atzinumu mēs nemainīsim likumdošanas ietvaru, un tomēr mēs vēlamies pateikt Eiropas parlamenta viedokli par to, ka dalību valstīm ir jāīsteno konkrēta politika, kas veicinātu ekonomiskās inovācijas, kas veicinātu aprits ekonomikas iedibināšanu un eh, kas ļautu uzņēmumiem plašāk piedalīties eh, publiskajā pakalpojumu sniegšanā. Komisijai šeit ir ārkārtīgi svarīga loma spēlējama, un to esmu uzrādījis arī savā ziņojumā. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības eh, finansējumam naudai vajadzētu palielināt profesionālismu dalību valstīs. Un eh, Īpaši svarīga ir sociālo publisko iepirkumu joma un inovācijas sfērā. Es domāju, ka e, publiskajam iepirkumam ir jākļūst vienkāršākam, un to uzsvēra arī mūsu aptaujātie eksperti. Nākamais. Dalību valstīm vajadzētu izstrādāt metodoloģiju, lai aprēķinātu izstrādājumu dzīves cikla izmaksas. Un e, arī elektronisku eh, dažādu anketu un aizpildāmo formu ieviešana būtu vēlama. Es eh, vēlētos pateikties eh, visiem, kuri piedalījās šā atzinuma sagatavošanā, vēlētos pateikties arī Reģionālās attīstības komitejai, un tad redzēsim, ko mūsu ziņojums varēs dot komisijas darbā. Un tomēr, ņemot vērā e, grozījumus, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka vairāk iesniegtie grozījumi uzlabos patreizējo tekstu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētāji, paldies! Un tagad es un T grupas vārdā Tarabēlas kungam dod vārdu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms e, šīs ir pirmās diskusijas par šo tēmu, un tāpēc es vēlētos pateikties Koelju kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Vispirmkārt, tāpēc, ka tas ir ļoti labi strukturēts, pieci eh, dažādi, um, pieci dažādi panti par to, kā labāk uzlabot likumdošanu, runiet par iekšējo tirgu, digitalizācija un procedūras strīdu izskatīšana. Uh, Protams, labāka pieeja tirgum ir ārkārtīgi svarīga. Runiet šajā ziņojumā arī par profesionalizāciju, ne tikai profesionalizāciju uzņēmumu vidē, bet arī uh, valsts iestāžu vidē. Man nedaudz pārsteidza varbūt skaitļi, proti, ka Elju kungs uh, runā par to, ka Eiropas Savienībā 14% no IKP Eiropas Savienībā rada publiskā iepirkuma uh, eh, process. Bet 2011. Eh, 11. Eh, gadā tika runās par 18%. Es šobrīd nožēloju, ka mūsu vidū nav Katainēna kungs, jo bieži vien budžets ir pārāk konservatīvs, lai uh, atbilstu mainīgajai videi. Tāpēc, eh, jā, es saprotu, ka um, budžetam ir jābūt pietiekami strikt. Es 23 gadus esmu strādājis par vienas paš, pa, kā vienas pašvaldības birgermeistars, bet uh, bieži vien budžetu vajadzētu padarīt elastīgāk, īpaši eh, mūsdienu mainīgajā pasaulē. Un es vēlētos pateikt, ka um, Eiropā par 60% Eiropas Savienības naudas izmantošanu atbild vietējās pašvaldības. Tātad, ja šie skaitļi ir pareizi, tad eh, es domāju, ka bieži vien vietējām pašvaldībām nav iespējas pārāk striktās likumdošanas vai noteikumu dēļ īstenot tos projektus, kas nāktu par labu iedzīvotājiem. Uh, 2016. un 2017. gadā tie arī ir skaitļi, kas man pārsteidza. Tātad runa iet par 14 un 21 procesu, 21 um, procentu, un tie ir statistikas skaitļi par projektiem, kas netika pietiekam labi īstenoti. Es domāju, jā, ka mums ir iespējas um, uzlabot nosacījumu kompleksu, bet tam ir jābūt arī nepieciešamajiem rīkiem. Jā, ir jārada ekonomika, kas augtu un kopsaucējs ir jāpavelk drusciņu uz augšu un nevis drusciņu uz leju. Un tomēr, runājot par dažādiem kritērijiem, vai tie būtu vīdes vai sociālie, iespējams, ka šobrīd vietējām pašvaldībām nav pietiekamas lemtiesības dažādos jautājumos. Un es domāju, ka varbūt vajadzētu pamainīt um, to, kā notiek šī iepirkuma procedūra. Uh, Komisijai varbūt vajadzētu arī izstrādāt direktīvu, kas dalību valstīm uzlikt par pienākumu kaut ko izpildēt, un tomēr arī vietējām pašvaldībām ir jāmaina sava domāšanas paradigma. Es um, <clears throat> vēlētos eh, arī izteikties kā ēnu referents, un iespējams, ka es iesniegšu arī vairākus grozījumus, bet noslēgumā vēlētos pateikties Koeļu kungam, kurš ļoti labi ir izgaismojis šo uh, problēmu, kas, neskatoties uz direktīvas mainīšanu kopš 14. gada, joprojām pastāv. Priekšsēdētāji, paldies! Un tagad dod vārdu Bals kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Saka Mobariks kundze. Uh, Paldies referentam par to, ka savā ziņojumā viņš ir iekļāvis tik ļoti daudz aspektu, un arī pateicos komisijai par to, ko tā ir izgaismojusi publiskā iepirkuma jomā. Par laika termiņiem. Tie varbūt ir pārāk īsi, un tomēr ir tādi projekti, kur piegādātājiem tiek izvirzītas pārāk striktas prasības un šāda veida līgumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir neaizsniedzami. Līdz ar to ar lielajiem uzņēmumiem MVU konkurēt, tad iepirkuma procedūras procesā nevar. Bet um, tas neatiecas uz pakalpojumu sfēru un uz zināšanām balstītu ekonomisko pakalpojumu sniegšanu. Uh, Lieliem uzņēmumiem nav monopola tiesības uz labām un veiksmīgi īstenotām idejām, īstenojamām idejām un arī uz konkrētu izstrādājumu ražošanu. Protams, ir atšķirības eh, starp resursu pieejamību, vai tas būtu vietējs neliela izmēra uzņēmums vai liela startautiska kompānija. un ļoti raksturīgi pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, IT pakalpojumu izstrādājumu un produktu izstrādātāji parasti ir mazi. Un viņi parasti piedalās pietiekam lielos IT projektos. Bet e, šeit e, MVU e, varbūt nepiedalās lielajos iepirkuma projektos. Un tad, vai tad mēs varam um, pārmest, ka maziem vidējie M, um, IT uzņēmumi izvēlās pieslieties lielai kompānijai un nevis varbūt paši ķepuroties. Nākamais par lielajām konsultantu firmām. Pēdējā laika pieredze apvienotā karalistē, piemēram, rāda, uh, ka e, lielie uzņēmumi nevienmēr ir labākie pakalpojumu sniedzēji un izstrādājumu ražotāji. Uzsvaram ir jātiek liktam uz prasmēm un profesionālismu. Un e, uzņēmumi ir jāvērtē nevis pēc viņu kapitāla vai apgrozījuma, bet gan pēc viņu prasmēm. Uh, Es eh, zinu, ka ļoti daudz komisija mēģina darīt un arī dalību valsts, lai uzsvērt to, cik svarīgas ir prasmes un zināšanas. Mazajiem un vidējiem uzņēmiem tas ir īpaši svarīgi, un tomēr nemānīsim paši sevi. Lielās kompānijas, eh, kā astoņkājas, ir izlaidušas savus taustepļus visu, visās sfērās, līdz ar to mums būs grūti kaut ko šeit pamainīt. Mums ir jāsniedz atbalsts, lai arī mazāka izmēra uzņēmuma varētu piedalīties publiskajā iepirkumā. Un eh, vienādojuma abās pusēs jau ir jāpamaina mainīgiem. Es domāju, ka mazo uzņēmumu ies, iekļaušana nāks par labu vietējām pašvaldībām un vietējai ekonomikai, lai arī mazas pašvaldības varētu izmantot eh, Eiropas Savienības naudu. Tas parādās arī ziņojumā. Ļoti labas idejas tur ir. Un eh, domāju, ka mēs ar šo ziņojumu dosim savu artavu komisijas eh, paziņojumā, ko darīt šajā jomā visā Eiropā. Paldies, un tagad eh, Saļimoviča kungs Alda grupas vārdā, bet Dita runā Saļimoviča kungu vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, man ir jāatvainojas eh, Seļimoviča kunga vārdā, Samko kunga vārdā, bet arī viņš vēlētos pateikties Koļo kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Jasenko piekrīt eh, Koļo kunga idejai un uzskata, ka ir ļoti žēl, ka dalību valsts 14. gada direktīva īstenot tik lēni. Viņš griežas pie komisijas, lai tās sagatavotu savas vadlīnijas par to, kā labāk īstenot dzīvē 14. gada direktīvu. Šīm vadlīnijām uzskata mūsu ēnu referents būtu jābūt izmantojamām visos pārvaldības līmeņos, kā valstiskā, tā reģionālā, tā vietējā. Un eh, publiskā iepirkuma tirguma ir jābūt pieejai arī mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Jasenko ļoti augstu vērtē ziņojumu uzmetumā ierakstīto par to, ka e, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir jābūt labāk pārstāvētiem. Vienmēr jau ir lietas, ko varētu uzlabot, un Jasenko to norādīs arī viņa iesniegtajos grozējumos. Grozījumos noteikti parādīsies tas, ka publiskā iepirkuma potenciāls netiek pilnībā izmantots. Uh, Un ja dalība valsts un līgumslēdzējas iestādes reāli īstenotu visu 14. gada direktīvā ierakstītos aspektus, dzīve visiem būtu labāka. Ir e, jāiestājas arī par zaļiem projektiem, sociāliem projektiem, tam ir jābūt uzsvaram. Un tomēr Suļemovičs kungs uzskata, ka visam ir jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Īpaši tas attiecas uz vienlīdzīgu attieksmi pret visiem. Nedrīkst tikt īstenota e, tieša vai netieša diskriminācija pret citu dalību valstu uzņēmumiem. Nākamais - tā saucamie centrālās iepirkuma iestādes. Tas ir risks, kas mazina MVU pieeja publiskā iepirkuma tirgumu ir vairāk citi aspekti, ko mūsu ēna referents savos grozījumos uzsvērs, bet noslēgumā viņš vēlas pateikties referentām par ļoti labi sagatavoto darbu un diskusijas turpināsies. Eh, paldies! Šulca kungs zaļo vārdo, bet saprotu, ka Redis kundze izteiksies. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Arī es gribu atvainoties Šoltes kunga vārdā, kurš nevarēja šodien te ierasties. Viņam ir saistības mājās. Bet no viņa puses paldies referentam par ļoti labi līdzsvarotu un labi izstrādātu ziņojumu. Šoltes kungs uzskata, ka caurskatām modernā un efektīva publiskā iepirkuma sistēma ir svarīga, lai cīnītos ar korupciju, un būtiski arī, lai nodrošinātu ar efektīvu, ilgspējīgu caurskatāmu valsts finansējuma izmantošanu. Un tādēļ ir svarīgi, lai jaunās direktīvas, sākot jau no 14. gada, veidotu šo satvaru, kā labāk izmantot vides un sociālos kritērijus un nodrošinātu elastīgāku un līdzsvarotāku publisko iepirkumu. Dalībvalstīm jāuzstāj uz uh, lielāku ienesību, caurskatāmību, efektivitāti šī finansējuma izmantošanai. Viens uh, tātad uh, šai, šai pieeja jābūt ir eh, ar mēģi cīnīties ar korupciju, jo komisija ir aprēķinājusi, ka publiskajā iepirkumā korupcija izmaksā eh, nodokļu maksātājiem 2 miljārdus eiro gadā. Interešu konflikti un korupcija kaitē demokrātijai. Šalts kungs gribētu arī minēt to, cik svarīgs ir pārrobežu iepirkums. Atbilstoši komisijas veiktiem pētījumiem, tas ir pieaudzis par 23% no 2009. līdz 2015. gadam, bet vēl aizvien ir iespējas situāciju uzlabot. Uzlabot situāciju var izglītojot un apmācot piegādātājus, un šeit ir svarīgi runāt arī to, ka atvieglot MVU pieeja publiskiem iepirkumiem ir ļoti svarīgi, jo īpaši pārobežu kontekstā, jo tās vēl aizvien trūkst. Šautas kungs arī nevar nepieminēt digitālās uh, pārmaiņas um, publiskā iepirkuma jomā, kas ir ļoti lēnas, un, diemžēl, lielais vairums dalībvalstu šobrīd vēl aizvien neizmanto jaunās tehnoloģijas un to ieguvumus, lai pātrinātu vienkāršot publisko iepirkumu. Nobeigumā Šultes kungs uzskata, ka um, jābūt inovatīvam, zaļam, atbildīgam, pieejamam un viegli piekļūstamam publiskiem iepirkumam. Paldies! Teban kungs no reģiona komitejas lūdzu. Thank you very much. Uh... Paldies. Sākumā paldies referenta kungam par ziņojumu. Pilnībā varam piekrist. Par prioritātēm, par digitalizāciju arī to, ka ir uh, iepirku, iepirkēji jāpublisko, kas notiek ar kopo, apkopoto iepirkumu, eksante mehānismu. Arī mēs uzskatām tās par prioritātēm. Nu, man ziņojuma svarīgākais ir tas, ka reģiona komiteja pozitīvi vērtē to, ka komisija nav nāks klajā ar jaunu likumdošanas iniciatīvu šajā politikas jomā. 2014. gada direktīva par publisko iepirkumu tika transponēta tikai nesen, pēdējo gadu laikā, un daudzās dalībvalstīs iestādes un ekonomiskie operatori vēl aizvien pielāgojas jaunai sistēmai, izmantojot konsultācijas un apmācības. Un mēs uzskatām, ka komisijai šobrīd īpaši uzmanība ir jāpievērš direktīvas īstenošanai. Jo pat, ja mums ir tagad Eiropas tiesiskais satvers šajā jomā, Dalībvalstīm ir nepieciešama zināma elastība un manevri iespējas tajā, kā likumdošanu transponēt nacionālajās sistēmās. Tas var ierobežot MVU pieeju līgumiem vai pārobežu publiskiem iepirkumam. Uzstājam, ka mūsu zinā, uh, analītiskais darbs saistībā ar Eiropas pusgadu parāda, ka uh, publiskais iepirkums ir teritoriāls šķērslis investīcijām. Esam pētījuši uh, šķēršļus uh, investīcijām vietējā lokālā līmenī, reģionālā līmenī un saprotam, ka publiskā iepirkumā normas rada šķēršļus investīcijām tīri saistībā ar neefektivitāti un normu sarežģītību. Un tas saistīts arī ar, ar uh, tiesisko nenoteiktību un neskaidrību attiecībā uz juridiskām procedūrām. Tādēļ aicinām komisiju tri, pēc trīs, ga, trīs gadus pēc transponēšanas dalībvalstīs veikt izvērtējumu par to, kā Eiropas Savienības publiskā iepirkuma normas ir tikušas transponētas nacionālajās normās, kā tās tiek īstenotas. Uzskatām, ka šim izvērtējumam jākoncentrējas uz īstenošanu vietējā reģionālā līmenī, paturot prātā apakšnacionālo iestāžu lomu publiskajā iepirkumā. Un jāvērtē arī tas, cik lielā mērā jaunās normas ir atvieglojušas MVU pieeju uh, iepirkuma procedūrām. Samazināts uh, birokrātiskais sloks, strateģisks iepirkums. Reģiona komiteja ir gatava sadarboties ar Eiropas parlamentu. Mēs uzskatām, ka strateģiskais iepirkums, ko piedāvā direktīvas reformas, pie, sarežģīja iepirkuma procedūru. Un iepircējiem nepieciešams papildus apmācības, lai izvairītos no nenoteiktības saistībā ar papildus kritēriju iekļaušanu, lai veicinātu inovatīvos un sociālos mērķus. Mēs uzskatām, ka jebkādām jaunām komisijas iniciatīvām publiskā iepirkuma jomā tas ir rūpīgi jāvērtē, lai saprastu un izvairītos no papildus administratīvā sloga tā, līgums piešķirošajām iestādēm. Šeit at, aicinām atcerēties, ka novatoriski zaļi un sociāli kritēriji 14. gada reformās būtu jāatstāja valsts iestāžu ziņā attiecīgās iestādes ziņā un uh, situācija jāvērtē katrā gadījumā atsevišķi atbilstoši lokālās autonomijas principam organizējot vietējos pakalpojumus. Un līdzīgā veidā jāsver arī tas, ka valsts iestāžu loma tiešā veidā organizēt uh, savu pakalpojumu sniegšanu bija in-house uh, apstiprināts princips, ko definē arī direktīvas no 2014. gada. Valsts iepirkums ir tikai viens no veidiem, kā sniegt valsts pakalpojumus. Mēs norādām, ka sarežģītā procedūra ir uh, paaugstinājusi publiskā iepirkuma cenas un izmaksas gan pircējiem, gan pārdevējiem, un tas, cik viegli var apstrīdēt publiskā iepirkuma lēmumu tiesā, ir novedis pie ļoti liela tiesu gadījumu skaita un pārmērīgas ķīvēšanās. Pieprasījumi atbilstoši tiesībai sardzības līdzekļu direktīvai parāda, ka komisijai un dalībvalstīm tagad ir jāuzņemas iniciatīva, lai konkursu dalībnieki neizmantot ļaunprātīgi tagad viņiem piešķirtās iespējas atbilstoši direktīvai. Komisija savā priekšlikumā plašākā kontekstā veidos sadarbības partnerības, organizēs dialogu par publisko iepirkumu, un tas lielā mērā atbilst arī Eiropas pusgada procesam. Domājam, ka tas ir solis pareizajā virzienā, ja vien ir daži priekšnosacījumi. Ir jāņem vērā partneru vēlme brīvprātīgi uzņemties saistības, bet no paša sākuma ir jābūt pilnīgai skaidrībai, ka šiem partneriem ir jābūt leģitīmiem tie, un nedrīkst apdraudēt apšaubīt arī to, ka 14. gada direktīvas dod manevri iespējas vietējām iestādēm pieņemt lēmumus par zaļiem, sociāliem vai nov novatoriskiem kritērijiem, izvērtēt situāciju katrā gadījumā atsevišķi, un tam ir jānodrošina, ka sociālai partneri ir adekvāti pārstāvēti šajās partnerībās priekšsēdētāji, vai jūs lūdzu varētu likt punktu. Jā. Uh, Mēs uzskatām, ka jau no paša sākuma visām iestādēm, kas ir iesaistīts procesā, ir jābūt pilnīgai, skaidri, pilnīgai skaidrībai par to, kādā veidā un cik lielā mērā Eiropas Savienības budžets pēc 20. gada būs saistīts ar veiksmīgu struktūru reformu īstenošanu, tajā skaitā arī publiskās iepirkuma sistēmas uzlabošanu un ņemot vērā brīvprātīgās saistības sadarbīgo partnerību, ko piedāvā komisija kontekstā, kas ir publiskā iepirkuma pakotnē, vai, tas, vai šie kriteriji būs saistīti. Lielas paldies! Paldies referenta kungam par darbu. Okay, thank you very much. Uh, then for the... Paldies. Eiropas komisijai vārds lūdzu. Šeit. Rogalska kundze, lūdzu. Lielas paldies! Eiropas komisija gribētu teikt paldies Eiropas parlamentam un referenta kungam, konkrēt Koeļu kungam, par ļoti pozitīvo ziņojumu saistībā ar komisijas pakotni, kas tika pieņemta oktobrī. Jā, patiešām. Tas nav likumdošanas priekšlikums, bet politisks paziņojums. Saistībā ar direktīvas uh, no 2014. gada normām, kas nav saistošas. Bet komisija, kurā gadījumā tās uzskata par svarīgām, un aicinām pievērst uzmanību potenciālam, kādu efektīva šo variantu īstenošana nestu, piemēram, papildus konkurētspēja, pārēja uz uh, zema oglekļa efektīvu ekonomiku. Īpaši uzmanību esam pievērsuši kādam jautājumam, ko minēja arī parlamenta deputāti, kas ir profesionalizācija. Šī paziņojuma mērķis ir informēt un aicinājums izmantot partnerības pieeju īstenošanā ir ļoti svarīgs. Lai nodrošinātu īstenošanu, ir nepieciešama cilvēki, kas zina, kā to darīt. Ir jābūt visiem nepieciešamiem instrumentiem, bet tīri politiski ir arī jāizprot uh, šis politiskais vēstījums dažādos līmeņos, lai visi varētu sadarboties arī ar iepirkējiem un process virzītos uz priekšu. Tādēļ pakotnē esam uh, atrunājuši arī vadlīnijas un pasākumus un instrumentus, kādus plānojam piedāvāt. Jā, ļoti aktīvi strādājam pie novatoriskajām publiskā iepirkuma vadlīnijām. Ceram, ka līdz vasarai paspēsim tās arī izstrādāt. Esam pabeiguši darbu arī pie publiskajām konsultācijām attiecībā uz aptvērumu, sociālajām vadlīnijām un sadarbīgā veidā noteikti strādāsim arī pie pienācīgām atlīnijām šajā jomā. Ar pakotnes palīdzību aicinām iepirkumu veidot stratēģisku. Stratēģiski iepirkuma viens no pamatelementiem ir plašāka citu kritēriju izmantošana, ne tikai zemākā cena, tātad zaļa, sociāli, novatoriskie kritēriji, to ieviešana, kā arī ideja par to, kā veicināt MVU pieju iepirkumam, kā koncentrēties uz konkrētām nozarēm, kur ir uh, vislielākais potenciāls um, situāciju nākotnē uzlabot. Un šajā kontekstā strādāsim jā pie uh, zemā dzīves cikla izmaksu metodikas, tas ir sarežģīts pasākums, bet esam sākuši pie tā darbu. Pirmās piecas enerģētikas produktu grupas tajā ir ietvertas. Un mēs patiešām uzskatām, ka MVU pieeja publiskajam iepirkumam nav saistīta tikai ar iepirkēju uh, profesionalizāciju, bet arī iespēja MVU nonākt šajā piegādes ķēdē, apmācīt piegādātājus dažās dalībvalstīs, uh, praksē tas jau veiksmīgi darbojas. Un mūsuprāt, vēl kāda ļoti svarīga joma turpmākajos gados būs arī labās prakses apmaiņa un tās veiksmīga organizēšana. Šeit plānojam veidot e-bibliotēku, Tas nebūs tikai piemēra uzskaitījums, bet reāls instruments, ko varēs viegli izmantot iepirkēji, kas sagatavo konkursus, izstrādā konkursu normas. Mm, jā, Tarabellas kunga teiktais uh, jāapstiprina, statistikas dati nav iepriecinoši pēdējo gadu laikā atsevišķo dalībnieku skaits uh, pieauga un uh, publiskā iepirkuma daļa no globālā IKP, tur esam mainījuši metriskos datus. Iepriekš cipari bija nedaudz augstāk, tagad 14%, tas lielā mērā saistīts ar aprēķiniem kādreiz. Bet atgriežoties pie MVU, atzīstam jā, ka pieeja iepirkumam ir svarīgs jautājums. Un mēs visaptvarošā veidā gribam skatīties un pārliecināties, ka sadarbība ar centrālajām uh, iepirkuma iestādēm ļaus mums rast veidus, kā izskaust šo mītu, ka pastāv pretrunas starp centralizāciju, pieprasījumu apkopošanu un MVU pieeju. Ir reāli piemēri, kur varam centralizēt, apkopot pieprasījumu, un mums varbūt viens saruna vedējs, bet kā līguma iestādēji tiek uh, uzlikts pienākums uh, bū, at, būt atvērtai arī šāda veida konkursu dalībniekiem. Šie jautājumi noteikti tiks risināti arī konferencē jūnijā sadarbībā ar Bulgārijas prezidentūru. Domājam arī par to, kā lielāk, labākā veidā uh, sazināties ar sociālajiem uzņēmumiem, uh, lai arī viņi piekļūtu labākā veidā publiskajam iepirkumam un domājam arī par uh, uzņēmē darbības vidi, pieejamību, vieglā un lētā tiesība aizsardzības sistēma, jo dažās dalībvalstīs mazais dalībnieku skaits konkursos ir bieži vien saistīts ar negatīvu izpratni par procesiem kopumā. Varu piekrist paustajam viedoklim, ka beigu beigās mums ir uh, jāmaina domāšana. Prieks dzirdēt šādu ideju un um, pieeju arī no parlamenta un ar nepcietību gaidu mūsu tālāko sadarbību ar parlamentu arī nākotnē, lai šo domāšanas veidu mainītu. Paldies! Liels paldies! Nobeigumā vēlreiz vārds referentam, ko Eliju kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji! Paldies visiem runātājiem, kolēģiem! Paldies reģionu komitejai, paldies komisijai par viņu paziņojumu. Manuprāt, ir skaidrs, ka ir vienprātība par publiskā iepirkuma lomu, izaugsmai, nodarbinātībai, MVU pieeja šiem uh, līgumiem, papildus caurskatāmība, tas, ka jāizmanto jaunās tehnoloģijas un tā tālāk. Es patiešām ceru, ka ar kompromisa grozījumiem, ko piedāvāsim, ko noteikti iesniegsim, mums izdosies nonākt arī pie vienotas uh, pozīcijas šajā komitejā, un tā būs pietiekami spēcīga. Esmu pārliecināts, ka noteikti līdz tam tiksim. Bet gribētu kolēģiem gan tikai atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai būs 27. marts. Es eh, gribēju tātad eh, jautājumu daļai jau atbildēja komisija, bet eh, pirms es atbildu šo jautājumu vēlējos pateikt sekojošo. Es esmu ļoti priecīgs un lepns, ka no sociālistu grupas ēna referents ir Tarabellas kungs. Tarabellas kungam ir ļoti liela pieredze strādājot ar šiem jautājumiem pašvaldības līmenī, un es esmu pārliecināts, ka mums izdosies izmantot Tarabellas kunga pieredzi šā ziņojuma noslīpēšanā. Un es esmu pārliecināts, ar savie, ka ar saviem iesniegtajiem grozījumiem Terabēlas kungs ziņojumu padarīs spožu un visiem izprotamu un to pašu var teikt arī par citu kolēģu grozījumiem. Piekrīt ar Bēlas kungam, ka mums eh, vajadzētu paraudzīties uz šo budžeta striktumu, Komisija savā priekšlikumā jau ir runājusi par statistikas apkopošanas kritēriju pamainīšanu, un tieši tāpēc vairāk nebūs šie te 14, 21, 18%, bet tam ir nepieciešama arī dalību valstu piekrišana. Tomēr šo e, ciparu dažādības e, ir saistīts arī ar ekonomiskās krīzes ietekmi dalību valstīs, jo ir tādas dalību valstis, kuras e, saskaņā ar Eiropas e, kritērijiem īpaši Eirozonas dalību valstis. E, Tā tad var šīs atšķirības pamatot, un tomēr šie procenti varbūt nav tik ļoti nozīmīgi, jo šajā ziņojumā es ieliku šos ciprus tikai tāpēc, lai izgaismotu šās lietas nozīmību, proti runājot par publisko iekrit, iepirkumu Mēs runājam par ekonomiskām atšķirībām un e, par problēmām Eiropas līmenī, lielām vai mazām, bet tā jebkurā gadījumā ir problēma investīciju līmenī un būtiska problēma. Un tāpēc šī statistika, šie skaitļi ir tikai ieskicējoši, tie tiešām nav svarīgi, un tas, ka 11. gadā Barņē kungs paziņoja par tādu skaitli un komisija pagājušā gada septembrī savukārt citu. Priekšsēdētais kundze man vairāk komentāru nav, paldies. Paldies. Liels paldies. Redzu, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 27. marts. Pusdienlaiks nākamā otrdiena šķiet. Un grozījumi tiks izskatīti aprīļa sesijā. Liels paldies visiem! Tas nozīmē, ka varam uh, slēgt šo darbkārtības punktu, pārējam pie nākamā ziņojuma projekta izskatīšana par duālo produktu kvalitāti vienotajā tirgū. Šeit referente Senalovas kundze. Tad nu viņai arī dod vārdu, lūdzu. Thank you, Madam Chair. I will use... Paldies, priekšsēdētāji, runāšu savā dzimtajā čehu valodā. Váženā paņi predsedkiņē, váženai kolēģi. Paldies par iespēju izteikties, dāmas un kungi, kolēģi. iespējamās atšķirības produktu sastāvā, kas tiek pārdot vienotajā tirgu ar to pašu vārdu un iepakojumu. Šo problēmu pirmoreiz norādīja patērēta organizācija Slovākijā pirms septiņiem gadiem. Un uh, mūsu komiteja 2013. gadā sagatavoja rezolūciju par jauno patērētāju politiku. Uh, mēs lūdzām komisiju pievērst uzmanību šai tēmai, veikt uh, visu Eiropas aptauju un arī izvērtēt pašreiz uh, aktuālo likumdošanu. Tā ir pagājuši vairāki gadi, un pakāpeniski šis fenomens duālā produktu kvalitāte ir kļūst par vienu no visapspriestākajām tēmām. To pieminēja pat Žans Klots Junkers savā runā par stāvokli Eiropas Savienībām. Nesen esmu saņēmusi diezgan daudz jautājumus, ko īsti nozīmē duālā kvalitāte. Es varu atsaukties uz vairākiem testiem vairākās dalību valstīs, kas pierāda, ka pastāv atšķirības starp produktiem, kas tiek pārdoti identiskā iepakojumā ar tādu pašu vārdu dažādās dalībvalstīs, un tie nebija kaut kādi amatieriski testi, tās bija analīzes certificētās laboratorijās, analīzes, kas tika veikts universitātēs, un arī es pati esmu tajos piedalījusies. Runājam tikai par pārtikas produktiem, lai gan visvairāk sūdzība ir par tiem. Daži mm, patērētāji zina, ka Eh, piemēram, gaļas izstrādājumos, eh, kas tiek pārdota vienā valstī, tiek piedāvāta simtprocentīga cūgaļa, kamēr citā valstī pārdotajā izstrādājumā ar tādu pašu vārdu būs eh, zemākas kvalitātes gaļas sastāvā. Tas pats attiecas arī uz jogurtiem vai kafiju. Protams, uzņēmumi var atsaukties uz patērētāju mm, garšas preferencēm, un uh, šī duālā kvalitāte neatiecas, protams, uz visiem produktiem. Pagājuši, kad komisija sāka pievērst uzmanību šim jautājumam, viņi sāka runāt par to, ka ir nepieciešams izmantot vienotu testēšanas metodoloģiju. Un pat tika atrasti līdzekļi budžetā, lai varētu notikt plašāka pierādījuma apkopošana. Un tos ļoti atzinīgi vērtēju jo duālā kvalitāte ir cieši saistīta ar vienotā tirgus darbību. Mums ir jāapkopo informācija Eiropas līmenī, un mums ir jābūt vienotai pieejai. Tomēr es varu pieminēt arī atsevišķus ierobežojumus, ar ko uzraudzības iestādēm agrāk vai vēlāk vajadzēs uh, sastapties. Baidos, ka rīcības trūkums varētu novest pie tālākas fragmentācijas vienotajā tirgo. Viena dalība valsts jau ir eh, norādījusi, ka viņi sagatavos nacionālo regulējumu, lai cīnītos pret to alku kvalitāti, un to mēs noteikti nevēlamies. Gribu norādīt, ka mans mērķis nav norādīt ražotājiem, kādas sastāvs būtu jānodrošina viņu produktos. Es uzstāju to, ka patērētājiem ir jāsaņem precīza informācija par to, ka produkti ar vienu iepakojumu un vienu vārdu, ka to saturs var atšķirties. Patērētāji domā par vienoto tirgu, kā par tirgu, kurā produkti ir pieejami uh, visur un uh, neuzskata, ka produktu sastāvs neatšķiras. Protams, ražotājs, kas vēlētos pielāgoties kaut kādām vietējām gaumes vai garšas īpatnībām, uzskatu, ka tas būtu skaidri jānorāda. Ja patērētājs uzskata, ka produkta sastāvs ir identisks visur, bet tā tas nav, te ir konstatējama patērētāju maldināšana. Eiropas komisija ir uh, ierosinājusi Eiropas patērētāju direktīvu pārskatu. Manuprāt, tā ir laba iespēja grozīt direktīvu par negodīgu komercpraksi. Komisāra Jurova ir teikusi, ka mēs varētu pagarināt negodīgot komercprakšu sarakstu. Manuprāt, tas ir labs risinājums. Es nevaru vēl specifiski norādīt, kā tieši šis saraksts būtu papildināms, bet esmu gatava par to diskutēt. Protams, mums nevajadzētu ierobežot piedāvājumu tirgu, bet uzraudzības iestādēm ir jābūt pieejamiem efektīviem instrumentiem, lai viņi varētu izvērtēt konkrētus gadījumus, kur pastāv patērētāja maldināšanas risks. Paldies par uzmanību, priecāšos dzirdēt jūsu ieguldījumu un jūsu komentārus. Uh, par jautājumu. Paldies! Paldies! ETP vārdā Štefaneka kungs. Paldies priekšsādātāji, es runāšu dzimtajā valodā. Runāšu slovāku valodā. Uh, nu, sākumā gribētu pateikties kolēģei Olgai Sēnalovai par viņas darbu. Viņa ļoti aktīvi strādājuši pie šī jautājuma vairākus gadus. Šis ļoti svarīgs ziņojums. Tēma par duālo kvalitāti ir ļoti aktuāla daudzās dalību valstīs, un tas ir pamazām kļuvis arī par politisku jautājumu. Pilsoņi uzskata, ka jautājums nav risināts atbilstoši, un pilsoņiem rodas iespējas, ka viņi ir tādi otrās klases pilsoņi, mums ir jāizveido vienlīdzīgi spēles noteikumi visā vienotajā tirkumā. Ir trīs svarīgi punkti, ko vajadzētu uzsvērt. Pirmkārt, patērētājiem ir jāsniedz atbilstoša informācija, lai viņi var pieņemt informētu lēmumu. Jo produktu kvalitāte. Tad mēs nerunājam par to, ka mēs gribam, lai tika pārdota identiski produkti visā tirgū, bet ir svarīgi, lai patērētāji saņemtu pareizu informāciju. Tad tie būs patērētāji, kas varēs pieņemt lēmumu, vai viņi vēlas pirkt produktu vai nē. Gribu uzsvērt, ka galvenais mērķis ir sniegt aktuālo informāciju patērētājiem. Otra svarīgā joma ir Eiropas komisijas aktivitāte. A, to es atzinīgi vērtēju. Uh, sēdīšu aktivitāti, uh, strādājot pie kopīgā izmeklēšanas un testēšanas centra. Es domāju, ka šīs iestādes uh, konstatētie rezultāti varētu būt ļoti svarīga lēmuma pieņemšanā. Ir jāatzīst, ka mums vēl joprojām nav vienotas metodoloģijas. Tādēļ arī radusies problēma vairākās Eiropas Savienības valstīs. Es ceru, ka, pateicoties mūsu komitejas darbam, mēģinot panākt konkrētus rezultātus pēc ziņojuma, es ceru, ka mums izdosies panākt progresu. Un trešā lieta, ko gribēju īpaši izcelt, es gribētu atbalstīt referentes priekšlikumu jo īpaši saistībā ar negodīgu komerc praksi, kas saistīta ar produktu duālo kvalitāti. Es domāju, ka tas būtu ļoti svarīgs mūsu komitejas ieguldījums diskusijā par tēmu, jo duālā kvalitāte ir negodīgas komerc prakses rezultāts, un ja mums pret šo problēmu ir jācīnās. Un visbeidzot, es domāju, ka arī patērētāju organizācijas varētu iesaistīties un spēlēt zināmu lomu. Viņiem ir jābūt spēcīgākiem, un viņiem ir jābūt pieejamai platformai. Tā, tā būtu tāda platforma, ko patērētāji, ar ko patērētāji varētu kontaktēties un meklēt atbalstu. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu pilsoņi varētu uzticēties vienotajam tirgumam ir jāatsakās no tādām mm, praksēm, kas vēl joprojām tiek īstenotas tirgu un kas noved pie duālas produktu kvalitātes. Es priecāšu turpināt sadarboties ar referenti un ar citiem kolēģiem. Ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs. Esmu droši, ka mums izdosies spērt lielu soli uz priekšu un uh, palielināt mūsu pilsoņu uzticēšanās līmeni. Paldies! Paldies! O, tagad EKR grupas vārdā Sulika kungs. Eh, viņš ir ēnu referents, viņš nevarēja gan pievienoties sanāksmē, viņš lūdzu nolasīt savu komentāru. Viņš atvainojās, protams, par to, ka nevarēja ierasties. Es saku paldies referentei par ļoti interesantu visaptvarošu ziņojumu par produktu duālās kvalitātes fenomenu. Viņš pilnībā atbalsta referenti D punktā, proti, ka pastāv, pastāv atšķirības negodīgas komercprakses direktīvas piemērošanā. Tomēr viņš neatbalsta to, kā referenti ierosina problēmu risināt tā saucamā melnā saraksta izveidošana pirmajā pielikumā automātiski neizskaudīs duālo kvalitāti no tirgus, jo direktīvas piemērošanas kompetence paliek dalību valsts rokām. Viņš uzskata, ka tieši šajā piemērošanas jomā ir lielākie trūkumi, tur ir lielākās iespējas situāciju uzlabot. Uh, Slovākija aktīvi ir aktualizējuši šo jautājumu Eiropas Savienībā, bet Slovākijā nav nacionālas iestādes, kas cīnītos pret negodīgu komercpraksi pārtikas jomā. Mēs domājam, ja tiktu sagatavots melnais saraksts par negodīgu komercprakses, tikai tiktu ignorēts kā citi pašlaik komisija ir strādājusi pie vadlīnijām ir izveidots uh, zinātības centrs, uh, bet viņš nevar piekrist pirmajam punktam par pārtikas testiem, kas ir pierādījuši atsevi, atšķirīgu sastāvu, jo nav pierādījumu, ka ir izmantota viena metodoloģija. Uh, šī paša iemesla dēļ viņš piekrīt ceturtajam punktā, kur tiek aicināts sagatavot vienotu metodoloģiju, kas kopā ar rezultātiem ir viens no priekšnosacījumiem, pirms mēs varam sākam domāt par uh, grozījumiem Eiropas likumdošanām. Astotais punkts - to nepamato nekādi pierādījumi vai analīze. Dalībvalstis, kas visvairāk atbalsta šo jautājumu, viņām vajadzētu mācīties arī no citu dalību valstu pieredzes, kas cīnās par negodīgu komercpraksi bez Eiropas Savienības palīdzības. Jautājums par dažādu zīmola vārdu izņa, izmantošanu. Viņuprāt, tas nav saistīts ar dualās kvalitātes problēmu, un Sulikums gribētu, uh, lai ne, nebūtu atsauce uz uh, šādu jautājumu duālā, par duālo kvalitāti var runāt tad, ja tiek izmantots viens iepakojums. Un tad viņš atsaucās uz UPCD 13. punktu. Sulika kungs nevar atbalstīt 22. punktu par melno sarakstu grozīšanu. Uh, ja konstatētās sastāva atšķirības nav pietiekami nozīmīgas, lai mainītu patērētāju izvēli, tad to nevajadzētu jau pēc noklusiem uzskatīt par negatīvu. To, lai kvalitātei bieži vien ir pamatoti iemesli, tas ir balstīts uz patērētāju gaumi vai pirktspēju, bet uh, Solikums var atbalstīt 23. punktu, jo nepārtikas produktu uh, testēšana noteikti palīdzētu palielināt patērētāja informētības līmeni un uzlabot arī uh, godīgāku konkurenci. Un tagad Dita Harazova. Paldies, Haranzova, paldies Algai par paveikto darbu pie šī jautājuma kopumā, ne tikai pie ziņojuma, bet pie jautājuma uh, plašākā izpratnē. Komitejā jau vairāk kārt ir ticis pieminēts, ka Šis jautājums ir svarīgs atsevišķām dalību valstīm, bet es gribu uzsvērt, ka tā nav tikai atsevišķu dalību valstu problēma, kur ta, ta mēs runājam par iekšējā tirgus problēmu, te runa par iekšējā tirgus darbību. Ir tik jau pieminēts, ka ir bijuši vairāki pētījumi, kas pierāda, ka problēma pastāv ka Austrum Eiropas valstu veikalu plauktos ir zemas kvalitātes pārtikas produkti un citas preces. Te mēs runājam par uh, Čehiju, par Slovākiju, par Poliju, par Bulgāriju un iespējams arī citām. Ja mēs runājam par vienotu Eiropas Savienības tirgu, šādas problēmas nav pieļaujams. Ir pavisam skaidrs, ka daži uzņēmumi maldina patērētājs un kā citādāk mēs varētu apzīmēt šo pašu, šo situāciju, ka ar tādu pašu zīmolu tirgū tiek laisti dažādas kvalitātes produkti. Patērētājiem ir tiesības uz vienas kvalitātes produktiem visā Eiropas Savienībā. Es atbilst, atzinīgi vērtēju komisārs Jurovas darbu un arī pagājušajā gadu pre prezentētos plānus. Es ceru, ka tas viss tiks drīz īstenots. Pirmkārt, domāju, mums ir efektīvi jāizmanto jau pieejamie tiesību akti, nevis jāveido kaut kas pilnīgi jauns. Jo tas nozīmē, ka būs jāiziet cauri ļoti garam procesam. Ir jāizdara spiediens uz ražotājiem, mazumtirgotājiem un uzraudzības iestādēm dalībvalstīs. Eh, viņiem jānodrošina labāki darba apstākļi, ir jāintensificē pārrobežu sadarbība. Informācijas apmaiņa ir ārkārtīgi svarīga. Bez informācijas un labās prakses eh, apmaiņas un bez vienotas metodoloģijas problēmu praksē būs ļoti grūti atrisināt. Es ceru, ka visa šī sistēma tiks izveidota un būs funkcionēt spējīga jau mēnešu, dažu mēnešu laikā, lai mēs drīz varētu redzēt rezultātus, lai mēs redzētu patiesu centienus tikai no iestāžu puses, bet arī no tirgotāju un tirgotāju ķēdēm. Es ceru, ka mēs spēsim ātri reaģēt, tad komisija spēs āsi reaģēt un atrast risinājumus, jo uz spēles ir viņu reputācija. Es nezinu, vai mēs esam konstatēt, kas ir vainīgais, vai tas ir ražotājs, vai tirgotāji, vai uh, patērētāju organizācijas, bet tam arī nav nozīmes. Mums ir jā, jāmaina diskusijas fokus, nav jārunā par to, vai problēma pastāv, ir jārunā par to, kā problēmu risināt. Atradīsim risinājumus, atradīsim līdzekļus, kā novērst negodīgo praksi, un tas arī iekļauj arī tuvākajos mēnešos sagaidāmo komisijas priekšlikumu. Man vissvarīgākais ir rīkoties, rīkoties nekavējoties Uzņēmējiem ir jāparāda sava labā griba un jāizno konkrēti pasākumi. To sagaida no mums gan patērētāji, gan pilsoņi. Paldies! Eh, Mēs... Paldies! Maštalkas kungs nav ieradies un Šoltes kungs no eh, zaļo grupas, bet eh, viņa arī šeit nav un viņa vietā runās Redas kundze. Jā, paldies! Es, Vēlējos atvainoties Šolts kungu vārdā, jo viņš ir aizbraucis uz Sloveniju, viņam bija tur lietas kārtojamas. Šolts kungs vēlētos pateikties Senilovas kundzei par sagatavoto ziņojumu. Ziņojums ir ļoti līdzsvarots, tajā ir vesela virkne e, svarīgu elementu par produktu divējādo dabu. Piekrītam, ka patērētājiem ir jābūt pieejamam, pieejamai adekvātai informācijai par to, kas atrodas konkrētajā izstrādājumā. Caurskatāmībai ir jābūt mūsu galvenajam vadmotīvam. Patērētāji nedrīkst maldināt, vai tas būtu ar negodīgu reklāmu vai negodīgu etiķējumu. Tāpēc eh, šādi jautājumi ir jāizskata ar ļoti lielu nopietnību, lai nodrošinātu vienādas spēles noteikumus un adekvāti funkcionējuši iekšējo tirgu. Ir svarīgi patreizējā brīdī pieminēt, un tas parādās arī ziņojumā, ka produktu divējādā kvalitāte attiec ne tikai uz pārtiks produktiem, bet arī uz mazgāšanas līdzekļiem un kosmētiskiem līdzekļiem. līdzekļiem. Zaļo politiskajai grupai ir ļoti svarīgi sakārtot šo jautājumu par produktu divējādo dabu Eiropas Savienības līmenī, un nu, mēs uzskatām, ka tiks izveidota iestāde, kura pārbaudīs dalību valstīs produktu kvalitāti. Piekrītām referentes eh, priekšlikumam pirmajā punktā, ka ir jāizvairās no nu, negodīgas komercprāks. Šoltas kungs, eh, sadarbojoties ar ēnu referentiem, turpinās strādāt pie darba pie šā faila. Paldies! Un visbeidzot, Borzan kundze. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Eh, prije svega željela bi se zahvaliti kolegici... Paldies. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu pateikties referentei Senalovas kundzei. Viņai ir ļoti labi pastrādājusi, pilnībā var atbalstīt ziņojumu. Esmu pati referente jautājumos par pārtikas kvalitāti, un šeit gribētu teikt, ka pārtika gan nav vienīgā lieta, par ko mums šeit jārunā ir um, sūdzības, un tam pamatā ir arī pētījumi, ka jā, arī uh, higienas produkti, mazgāšanas līdzekļi, arī tur kvalitāte atšķiras. Pārtika, protams, ir tas uh, pirmais, kur atšķirības tiek pamanītas, jo pārtika ir ļoti svarīga, bet, ja mēs runājam par zemākas kvalitātes pārtiku, tad tam var būt arī reāli kaitīgi ietekme uz veselību. Es jau sen strādāju pie šī jautājuma. Esmu veikusi izmeklēšanas gadījumus un pētījumus arī Horvātijā, arī tur ir bijušas vērā ņemamas atšķirības. Nu, kāds uh, piemērs mums ir uh, bērnu pārtikas produktu ražotājs un reklāmās uh, tiek teikts, ka viņi izmanto bioloģiskus produktus bērnu pārtikas ražošanai. Uh, bet um, šķiet, ka um, Horvātijā šiem produktiem ir krietni zemāka kvalitātes latiņa nekā Vācijā, piemēram. Cenas Horvātijas uh, tirgū gan ir identiskas vai varbūt pat augstākas, bet kvalitāte ir zemāka. Pilnībā var pievienoties arī tam, ka iegādes brīdī patērētājs nevar zināt, Viņš nezina, ka um, produkts ir atšķirīgs, jo viņš nespēja tos salīdzināt, bet reklāmas ir identiskas tās pašas, kas tiek rādīts Rietuma Eiropā. Iepakojums ir identisks, nosaukums ir identisks, produkts izskatās identisks, un patērētājiem vienkārši nav iespējas veikt salīdzinājumu ar uh, tiem produktiem, ko iegādājas patērētāji citās Eiropas valstīs. Nu, tas tikai parāda uz to, ka uh, tā ir uh, nelikumīga un gaitnieciska prakse, un šī problēma ir jārisina. Patērētāji, kas ir uh, um, strādājuši kopā ar mums, Nē, ražotāji, daži no ražotājiem uh, ir arī izlēmuši atteikties no šāda veida prakses, bet ar to nepietiek. Nepietiek šeit ar brīvprātīgu pieeju jo mēs riskējam ar to, ka daudzi citi ražotāji savukārt savu pieeju nemainīs. Es, protams, atbalstu šāda veida piemērus, bet mēs nedrīkstam ar to apmierināties. Un tieši tādēļ mums ir jānāk klajā ar uh, jauniem uh, likumdošanas priekšlikumiem, jauniem normatīviem aktiem, līdzīgi kā jau norādījusi to vairāk kolēģi pirms manis, arī es uzskatu, ka nevar vienotajā Eiropas tirgu būt pieļaujama šāda um, situācija, kad ir pirmās un otrās kategorijas pilsoņi. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já bych chtěl se tak... Paldies, eh, saka Pošpašilkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es eh, vēlējos savās debatēs dot savu iegulbi, ieguldījumu pasakot, ka es ļoti augstu novērtēju manas kolēģis Seņalovas eh, ziņojumu. Ir skaidrs, ka Seņalovas kundze ļoti labi pārvalda konkrēto tēmu. Ļoti labi, ka mēs diskutējam par šo tematu, jo patiesībā temats politiski ir ļoti iekrāsots. Uh, Eiropas Savienības līmenī un Eiropas iedzīvotājiem šis jautājums ir ļoti sasāpējies, un iedzīvotāji jau saprot, ka, ja tiem tiek piedāvāta pārtika ar dažādu kvalitāti, tā ir problēma. Runa neiet tikai par sava veida filozofisku uh, E, filozofisku pārliecību, ka kāds vai kādi ir otrās šķiras cilvēki, un tāda ir joprojām, neskatoties to, ka komunisms ir Eiropas kontinentā izskaus jau 30 gadus un tā tālāk. Es vēlējos pieminēt ko citu. Un e, tas ir saistīts ar patērētāju aizsardzību. Produktu duālā kvalitāte grauj iedzīvotāju uzticēšanos Eiropas projektām, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs rastu risinājumu politiskā, risinājumu Eiropas līmenī. Vēlētos pateikties eh, manai kolēģei, ka viņa tik ļoti veiksmīgi ir spējusi to risināt. Patiesībā ar šādu rīcību un produktu duālā kvalitāte, lai ūdeni populistisko partiju dzirnavās. Ziņojums ir ļoti labi sagatavots. Pilnībā piekrīt ziņojumu pirmajai daļai, kurā ļoti analītiski tiek izklāstīta problēmas daba. Un eh, <clears throat> otrā daļa, kurā parādās rekomendācijas, ko darīt un kā. Un par otro daļu es iesniegšu vairākus grozījumus, kuri šos pasākumu kopumus padarīs specifiskākus. Es piekrītu visām kolēģis rekomendācijām, un tomēr, manuprāt, vajadzētu zināmas punktus izgaismot nedaudz neansētāk. Tātad debatas par adekvātu likumdošanas līmeni. Pilnībā piekrītu tiem, kuri vēlas eh, izmainīt direktīvu, īpaši tās eh, pirmo pielikumu par negodīgas komercprakses izskaušanu. Bet eh, ir jāstrādā arī pie citiem momentiem. Referente otrajā daļā runā par Eiropas līmeņa risinājumu, kuru varētu tiešā veidā īstenot dalību valstīs, un tas ir apsveicami. Uh, Bet eh, mums tad ir pašiem šeit jāvienojas, vai mēs eh, runājam par direktīvas grozījumiem. Man nepatīk šāds risinājums. Es eh, uzskatu, ka direktīva ir labāka nekā regula. Citu starpā arī tāpēc, ka, direk, ka, ka regulā Tātad direktīva vairāk ļauj dalību valstīm iesaistīties tās veidošanā, un direktīva arī vairāk runā par patērētāju aizsardzību nekā regula, kas vairāk vēršas uz ražotājiem, nosakot tiem likumdošanas ietvaru. Nākamais ir pārobežu aspekti. Mums vajadzētu veicināt pārobežu elementu uh, Proti ir jānāk klajā ar labākiem priekšlikumiem. Šobrīd šķiet, ka dalību valstīs atbilstīgās iestādes vienas pašas netiek galā ar produktu divējādo dabu, duālo dabu. Līdz ar to sadarbības starp atbilstīgajām iestādēm pāri robežām ir jāstiprina. Bet vēlreiz vēlētos pateikties referentei, ļoti labs ziņojums, sistemātiski izklāstīts, politiski ļoti delikāts jautājums. Uh, thank you, Madam Chair. I am... Uh, paldies, saka Haļveņī kungs. Es strādāju vidas komitejā un runāšu ungāru valodā. Lūdzu, uzlieciet austeņas. Először is tényleg nagyon szépen köszönöm uh, Seklanova uh, asszonynak ezt a munkát. Jā. Vēlējos pateikties Senhalovas kundzei par viņas darbu. Paldies visiem, kas bija iesaistījušies šīs ziņojuma sagatavošanā. Es gribu teikt, ka runa nav tikai par austrumu Eiropu vai centrālu Eiropu, ka tā ir šo Eiropas daļu problēma, tad mēs runājam par visas Eiropas problēmu. Esmu strādājis pie šī un uztraucies par šo jautājumu uh, jau gadiem, tīri arī no vides aizsardzības viedokļa. Pie mums ir vērsušies arī lobbyisti, lobbyisti, kas pārstāv pārtikas produktu nozaru, viņi ļoti nopietni ir pievēršies jautājumam, viņi ir teikuši, ka te varbūt ir paranoja, ka vaiprāts, ka tā īsti nav, un ka mēs jau visi zinām, ka Austrum Eiropā, Centrāla Eiropā patērētājiem ir īpašāka gaume, Un ka mēs vēlamies pārlieku vienādot visu brīnišķīgi atšķirīgo tirgu. Uh, Uh, bet, nu jā, viņi vismaz reaģēja uz mūsu bažām. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka runa ir par visas Eiropas tirgu, kurā ir lielas lobbyistu intereses. Ja mēs neveiksim uh, rūpīgu izpēti, un uh, mēs nekad problēmu neatrisināsim, un, jo vienmēr jau pastāv lobbyistu intereses. Mēs jau zinām, kā ir uh, produkti ar mm, to, ka ir vienāds iepakojums produktiem, identisks iepakojums, bet atšķirīgs saturs. Viens no pieminētā, biežāk pieminētajām piemēriem ir, piemēram, veļas mazgāšanas līdzeklis. Bet dažādu sastāvdaļu izmantošana nevien padara noteiktus produktus lētākus, tas arī tieši ietekmē kvalitāti ja runājam par pārtikas produktiem. Un tas būs arī mans pēdējais komentārs. Arī kor, kolēģi no Horvātijas jau arī pieminēja, ka atsevišķi ražotāji to jau arī ir a, a, atzinuši. Viņi vairs nemeklē nekādus atkāpšanās ceļus, bet tātad šī brīvprātīga. Uh, Um, atzīšanās ir pozitīvs solis. Man ir vienmēr interesējusi vēstura. Es domāju, ka jau 80. gados mēs esam saskārušies ar šo problēmu. Pajautāju to kolēģiem no Spānijas. Jau 80. gados Eiropā bija dažādas kvalitātes progress. Es uzskatu, ka mums ir jāpievērš šai problēmām Eiropas mērogā. Paldies! Peace. Eh, paldies, saka priekšsēdētāji. Un visbeidzot Vaidars kundzei vārds. Eh, paldies par šo ļoti aktuālo jautājumu, bet es runāšu latviski tagad lūdzu. Liels paldies vispirms eh, Seknālovas kundzei par tiešām ārkārtīgi labo ziņojumu, kur būtībā praktiski viss ir pateikts, bet es domāju, ka kolēģi, kas šodien uh, tiešām izveidoja mm, lielisku profesionālu diskusiju, arī vēl varbūt mazliet pilnveidos ziņojumu. Kāpēc es sākumā neatnācu? Es neatnācu tikai tāpēc, ka es vienlaikus strādāju budžeta komitejā, un arī tur bija jautājums, kas attiecās uz mani, uz uh, ziņojumu. Es varbūt tāpēc arī gribētu sākt ar tieši ar budžeta komiteju, kur mēs uh, esam arī pēc manas iniciatīvas paredzējuši pilotu projektu šim gadam, lai izstrādātu metodiku, kā konstatēt atšķirības eh, dažādos projektos, dažādos produktos, dažādās valstīs. Es zinu, ka komisija ir sākus pie šī pilotu projekta darbu. Nav izslēdzams, ka šis pilotu projekts turpināsies arī nākošā gadā. Katrā ziņā tas ļoti palīdzēs nacionālajām iestādēm, tas palīdzēs arī risināt pārrobežu m, mm, problēmas, sadarbības problēmas, par ko konkrēti minēja arī Pospišīla kungs, jo, piemēram, es varu minēt no savas valsts, no Latvijas, pārtikas un veterā, veterinārā dienesta darbu, kuri pārbaudot dažas produktus, uh, konstatēja, ka atšķirības ir, bet tās nav būtiskas. Uzdodot viņiem jautājumus, kas tad būtu būtiskas atšķirības, viņi, protams, uz to nevarēja atbildēt, jo mums nav tāda definīcija. Tāpat arī uh, patērētāja aizsardzības centrs manā valstī vienkārši nu, nav spējis ķerties klāt pie šīs problēmas ierobežotā finansējuma dēļ, un par to arī ir jādomā. Manuprāt, daudz labāka situācija ir Lietuvā, mūsu kaimiņu valstī, kur abas attiecīgās institūcijas bija strādājušas daudz ražīgāk un tiešām mēģinājušas pievērst uzmanību uh, šai, manuprāt, ļoti būtiskajai problēmai un arī darīt kaut ko tādu, kas to novērst. Es tikai dažos vārdos gribu pieskarties arī vēsturei, jo vēl 2014. gadā gan es, gan arī uh, mana kolēģa Dubrauka Šuica no Horvātijas, mēs mēģinājām pievērst kolēģi uzmanību ar rakstisko dis, de, deklarāciju. Toreiz vēl rakstiskās uh, deklarācijas, written declaration, uh, Eh, bija atļautas, un mēs gribējām pievērst uzmanību šai produktu duālai kvalitātei visa Eiropas parlamenta mērogā, jo mums par to bija vairāk sūdzējušies, mūsu, gan mūsu vēlētāji, gan arī mēs paši esam novērojuši šīs atšķirības. Un toreiz bija tā, un arī šodien es redzu, ka mēs runājam Austrum Eiropas valsts, par to Centrāla Eiropas valsts, es tiešām gribētu daudz lielāku atbalstu arī no valstīm, ko mēs sakam Eiropas Savienība, 15 no tām valstīm, kas bija Eiropas Savienības sastāvā, pirms 2004. gadā pievienojas liela liels skaits jauno dalību valstu. Pagaidām šis atbalsts no tā saucamajām vecajām dalību valstīm ir minimāls, un to gan es gribētu redzēt savādāk, jo tas ir politisks jautājums, jo pat tad, ja šīs atšķirības produktos vai pārtiks produktos vai citos eh, veļas pulveros, kosmētikas precēs ir nebūtisks, es personīgi to uztveru kā diskrimināciju. Un tas ir ļoti slikts raksturojums mūsu Eiropas Savienībai. Ja mēs tagad ar šo ziņojumu, ar komisijas iesaisti, kad Junkers pirmo reizi septembrī vērs uzmanību, ka tas nav pieļaujams, lai uh, vienots, uh, lai viens produkts ar ar to pašu iesaiņojumu, ar to pašu firmu eh, tiktu piedāvāts dažādās dalību valstīs ar dažādu kvalitāti, tas nekādā gadījumā nav akceptējams. Un es ļoti pozitīvi vērtēju to, ka ir izveidots krāpnieciskas pārtikas un pārtikas kvalitātes zinību centrs Eiropas komisijā, kur 12. martā tātad ļoti nesen viņš prezentēja savu darbību. Uh, ka šis uh, centrs paredz darbu, lai savienotu šo komisijas informatīvās sistēmas, lai iesaistītu dalību valstis, lai uzlabotu pārobežu sadarbības uh, iespējas, jo vispirms jau mums ir jāpār, jāpamana, kur ir šīs atšķirības, jo produktu, ko mēs lietojam, ir bezgal daudz. Mums ir jāpamana, kuras firmas varbūt veic šo negodīgo darbību. Tātad es ļoti, ļoti pozitīvi vērtēju to, kā parlaments ir eh, šo darbu uzsācis, un es ceru, ka mēs ļoti aktīvi arī šo darbu turpināsim, lai tie, lai mūsu patērētāji Austrum Eiropas un Rietumē un eh, Centrāla Eiropas valstīs saņemtu tieši tādas pašas kvalitātes produktus, kā to saņem Rietum Eiropas patērētāji. Paldies! Thank you very much, and then I would like to... Paldies! Un tagad dodu vārdu Eiropas komisijai. Thank you. Uh... Paldies! Un labrīt! Labrīt visiem, kas piedalās un klausās šo sanāksmi. Vispirms vēlētos pateikties Saņa Lovas kundzei Mēs ļoti cieši esam sadarbojušās pie šā dokumenta sagatavošanas, bet ne tikai. Mēs eh, strādājam arī pie pārobežu patērētāju tiesību stiprināšanas jautājumiem. Un kā jau šeit izskanēja vairāku deputātu teiktajā, arī pārobežu kvalitā, produktu kvalitātes jautājumi ir cieši saistīti ar šo jautājumu. Vairāk no deputātiem pieminēja komisijas paveikto šajā aspektā pēdējo gadu laikā, un paveiktā ir daudz, un šeit izskanēja un tika pieminēts arī Junkera teiktais pagājušā gada septembrī. Tātad Junker kungs savā runā par situācijas skaidrojumu Eiropas Savienībā uzsver vēlreiz un atkal, ka Eiropai ir jābūt uh, visiem vienādai, proti nedrīkst būt pirmās un otrās šķiras pilsoņi, ja vēlaties. Pilnībā komisija tam piekrīt, protams, un e, šeit arī izskanēja tas, ka e, kā dažādas patērētāja aizsardzības biedrības, tā arī dažādu valstu valdības jau gadu gaitā ir uzsvērusi, ka eksistē duāla prakse. Tas, e, ka E, šāda rīcība drupina iedzīvotāju uzticēšanos Eiropai ir viens, bet tas e, drupina iedzīvotāju uzticēšanos arī uzņēmumiem, un tas arī ir tikpat svarīgi. Tāpēc komisija uzskata, ka izskaust diskriminatoru praksi ir ļoti svarīgi, un eh, tas parādās kā šajā ziņojumā, tā arī izskanēja tikko noslēgušajās debatēs. Tagad varbūt īsumā, ko komisija dara un darīs. Pirmais. Mēs eh, augsta līmeņa fórumam, kurā runa iet par pārtiks ķēdīti, uzsvērām to, ka ir jāsāk diskutēt par šiem jautājumiem, iesaistot visas iesaistītās puses, kas nodarbojas ar pārtiks ražošanu. Šis ekspertu fórums griezās pie komisijas, lai tam tiktu šķi, piešķirts eh, mandāts īpaši arī šim eh, pārtiks eh, kvalitātes noteikšanas centram, lai tiktu izstrādāta ļoti strikta metodoloģija. Darbs sākās pērn, darbā ir iesaistītas tiešām visas iesaistītās puses, pārtiks laboratorijas, pārtiks ražotāji, patērētāju tiesību aizsardzības centri, un nolūks ir izstrādāt zinātniski pierādītu metodoloģiju, kuru akceptētu arī patērētāju aizsardzības biedrības. Tātad nolūks ir, balstoties uz pierādītiem faktiem, izveidot metodoloģiju. Un tiešām ceram, ka tuvāko mēnešu laikā, pat nākamā mēneša laikā jau metodoloģija taps pieņemta. Uh, un tad mēs veiksim veselu virkni pārbaužu veselā virknē dalību valstu. Un um, šīs pārbaudas notiks uh, ne tikai jaunajās dalību valstīs, pārbaudas ir paredzēts uh, veikt arī, kā iepriekšējā runātāja teica, 15 dalību valstīs, tātad tajās, kuras Eiropā bija līdz 4. gadam. Uh, bet eh, komisija strādā arī plašāk. Mēs raukamies uz pieņemto un īstenoto likumdošanu un uzskatām, ka likumu mums ir daudz un pietiekami, bet tie nevienmēr tiek reāli īstenoti dzīvē. Tā tad patiesībā šāda prakse ir izskaužama ne tikai no pārtiks drošības viedokļa raugoties, bet arī eh, no tirgus kropļošanas viedokļa raugoties un negodīgas komercprakses viedokļa. Tāpēc, eh, balstoties uz šīm vadlīnijām, mēs vēlamies sagatavot specifiskākas un īsākas iete ieteikumu kopumu, kurā mēs atspoguļot to, kā likumdošana ir jāīsteno lai izskaustu šo duālo kvalitāti. Un galveno uzsvaru liksim tieši uz pārtiks produktiem, jo pārtiks produkti attiecas uz mums visiem un arī vairāk, daudz vairāk par to tiek runāts. Protams, ka mēs sadarbojamies arī ar dalību valstu atbilstīgajām iestādēm un dalību valstu patērētāju aizsardzības centriem. Ne tikai sadarbojamies, mēs organizējam konferences, seminārus, paraugu prakses apmaiņu, diskusijas, un vēlamies doties vēl stolīt tālāk, vēlamies piedāvāt naudu līdzfinansējumam, lai konkrētajā nozarē strādājošās iestādes varētu izveidot pašas savu metodoloģiju. Un tiešām tuvākajās nedēļās mēnešos redzēsim ko dalība valsts un kā šo iespēju izmanto. Bet eh, Jurovs kundze personīgi ir uzņēmusies atbildību un uzsākus dialogu kā ar tirzniecības eh, asociācijām, tā arī ar ražotājiem. Jurovs kundze ļoti lielu spiedienu izdara uz ražotājiem, lai visi saprastu, cik šis jautājums ir ārkārtēji sasāpējies un, protams, uzsvaru liekot kā uz politisko aspektu, tā arī uz iedzīvotāju uzticēšanos Eiropai un ražotājiem, kas tiek grauta. Kā jau jūs teicāt, šī problēma ir visa iekšējā tirgus problēma, ļoti sasāpējusies un samilzus problēma, kas kanalizējas tiešām iedzīvotāju uzticēšanās samazināšanā iekšējam tirgum. Bet tagad varbūt konkrētāk par šo ziņojumu uzmetumu, par kuru šodien diskutējam. Uh, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgs un aktuāls jautājums, aktuāls debatas, jo, kā jau izskanēja, mēs eh, sagatavojam patērētāju aizsardzības pakotni un eh, mēs vēlamies pārbaudīt patērētāju aizsardzības likumu īstenošanu dzīvē. Šobrīd mēs veicam patērētāju aizsardzības direktīvu mērtiecīgu pārskatīšanu, un komisija ir paredzējusi arī sagatavot komunikē, raugoties, kā patreizējā Eiropas likumdošana tiek īstenota. Proti, mēs vēlamies izvērtīt, kā labākajā iespējamajā veidā mūsu piedāvātajā pasākuma pakotnē cīnīties pret šo duālo kvalitāti, vienlaicīgi nodrošinot arī skaidrību un tiesisko ietvaru ražotājiem. Un tomēr atbildīgās iestādes būs tās, kurām būs jāīsteno mūsu vai citu pieņemtie likumi, un visbeidzot, parlaments, padomu un komisija visām trim institūcijām ir kopīga atbildība piedāvāt tādu pasākumu kopumu, kuri ir īstenojami. Līdz ar to darbs ir jādara mums visiem, mēs turpināsim strādāt un turpināsim strādāt jaunās panāktās vienošanās ietvaros. Ir ļoti svarīgi, lai mums um, šajā darbā būtu atbalstītāji, jo, kā jau šeit izskanēja, dubulta produktu kvalitāte drupina iedzīvotāju uzticēšanos Eiropai. Par ziņojumu runājot, komisijai ir divi specifiski ieteikumi. Vispirms tātad eh, komisija galvenu uzsvaru liek tieši uz pārtikas duālumu, jo tas ir tāds visvairāk sasāpējis un par to visvairāk tiek runāts. Bet mūsu vadlīnijas un eh, specifiski uzsvērumi. Tas attiecās ne tikai uz pārtiks nozari, tas attiecās uz visām nozarēm. Un eh, komisijas vienotais pētniecības centrs Mēs nākamgad paplašināsim šo mūsu ieteikumu kopumu arī uz nepārtiks produktiem, izstrādājumiem. E, protams, diskusijas par tā saucamajiem zīmola izstrādājumiem. E, tas vairāk ir saistīts ar produktiem, kas ir vienādā iepakojumā. Tā tad ir jāņem vērā arī iepakojums, uh, Un, ja, piemēram, tiek pārdota ļoti uh, atpazīstama zīmola prece, tad šis zīmols varbūt ir tikai ietvars, bet produkta saturs ir galvenais uzsvars. Tas e, bija detalizēti no komisijas puses, bet par šo vienoto izpētes centru runājot. Komisija ir pārliecināta, ka līdz šā gada beigām mums jau būs pietiekams zinātnisks pamatojums, lai argumentēti sagatavotu nākamos soļus. Paldies par šo ziņojumu un esat pārliecināti komisija ņem vērā jūs teikto. Paldies. Un nobeigumā Zenelovas kundzei referentē vārds vēlreiz lūdzu. Vēreģi paģekovāt všiem kolegūm. Liels paldies. Sākumā gribētu pateikties visiem kolēģiem par dalību diskusijā. Protams, ar nepacietību gaidīšu arī jūsu grozījumu priekšlikumus un no sirds ticu, ka beigās mums izdosies izstrādāt kvalitatīvu ziņojumu, kas ļaus mums pavirzīt priekš progresu šajā jautājumā. Varu pievienoties uh, visiem, kas uzskata, ka te mums ir jārunā par uzticību Eiropas Savienības iekšējiem tirgumam, tādēļ nepieciešams risinājums ir Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Ok, thank you very much. Lielas paldies. Šeit laika grafiks. Termiņš grozījuma iesniegšanai 17. aprīlis pusdienlaiks. Liels paldies! Pārējiem pie pēdējā punkta mūsu darba kārtībā. Šodienas sanāksmē ziņojuma projekts par nepersonas datu brīvu plūsmu Eiropas Savienībā. Referente Kroaca Bils kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētājiem, liels prieks iepazīstināt jūs ar manu ziņojuma projektu. Tas ir ļoti svarīgs solis, lai nonāktu pie atvērtās, jā, brīva interneta visiem. Mēģinam patiesībā šeit izveidot uh, vienlīdzīgas spēles noteikums uzņēmumiem, uh, atbrīvoties no šķēršļiem, uh, lai nodrošinātu tiem globālu darbību veiksmīgāku, un tā būs piektā pārvietošanās brīvība Eiropas Savienībā. Datu pārvietošanas brīvība, tas ir svarīgs pīlārs digitālajā vienotajā tirgū, tam ir potenciāls radīt lielus iegūmus efektivitātes ziņā visā vērtību ķēdē. Tas ir būtisks uh, mākoņu datu, mākslīgā intelekta laikos, tas uh, nu, nodrošinās ietaupījumu, um, tātad, ietaupījumu un efektivitāti uzlabošanu. Runāšu par datiem. Datu lokalizācija samazina Eiropas Savienības uh, konkurenci uh, pat par 120% uh, patērējot datu uzkrāšanu, un tas um, tātad izvairīšanās no šīs centralizēšanas um, no, nozīmētu uh, 1,2 miljārdu eiro ietaupījumu gadā, un šeit jādomā par nesen noslēgto uh, brīvās tirzniecības līgumu ar Japānu un Dienvidu Koreju kopā. Uh, 16. gadā 16 miljārdi, 10 gadu pieaugums no 15. gada, un tagad ir potenciāls nonākt līdz 106 miljārdiem eiro 2020. gadā. Tādēļ šis priekšlikums ir būtiski svarīgs, lai šo potenciālu izaugsmē mēs varētu izmantot. Mūsu mērķis ir izvairīties no nacionālās datu lokalizācijas normām un pēc iespējas maksimalizēt brīvās plūsmas ieguvumus. Trīs galvenie iegūmi šajā priekšlikumā. Pirmkārt, veicinātu mobilitāti pāri robežām nepersonas datu kontekstā. Uh, atsakoties no datu lokalizācijas un uzskrā, uzglabāšanas prasībām. Tādējādi kompetentajām iestādēm būs iespēja pieprasīt piekļuvi datiem, kas tiek uzglabāti citā dalībvalstī, un profesionāliem lietotājiem būs vieglāk izmantot, tātad pārvietot šos datus starp dažādiem datu uzglabātājiem. Man ziņojums ir balstīts uz faktiem. Uh, Esam sadarbojušies ar kolēģiem, liels paldies komisijai, padomei, ēnu referentiem, bija jau viena ēnu referentu sanāksme. Mēģināju cik vien iespējams uh, ņemt vērā, iekļaut bažas uh, un pienesumu no kolēģiem, lai mums izdoto šo procesu pātrināt. Un paldies arī sekretariātam, konsultantiem, politikas departamentam, iesaistītajām pusēm, kas visi sniedza mums zināšanas, kompet kompetenci un uh, datus ļoti tehniskā jautājumā. Manā ziņojumā es koncentrējos uz piecām jomām publiskās drošības izņēmumi, datu pieeja publiskajām iestādēm, miksētie datu kopumi, pārskats. Ļoti daudz precizējumi, kas ir balstīti uz jautājumiem, ko saņēmām no iesaistītajām pusēm par aptvērumu runājot. Uh, varu precizēt un apstiprināt, ka tas nāks par labu gan privātām, gan publiskām iestādēm. Tas nenozīmē, ka uzņēmiem tagad būs pienākums uh, piesaistīt no ārpuses un izmantot šos datus no citas valsts, bet tas vienkārši nozīmēs, ka dalībvalsts nevarēs liekt šādu iespēju, ja vien viņiem nebūs pamatojums, tātad balstoties uz sabiedrisko drošību. Un ir vēl kāds mulsums, kāda problēma elements, ka tas attiecas uz visiem pārvaldības līmeņiem - nacionālo, vietējo, reģionālo līmeni un ietver arī ierobežojumus attiecībā uz regulējošo un administratīvo slogu nacionālā, reģionālā, vietējā līmenī. Par drošības apsvērumiem, protams, mums jāievēro līgumos teiktais. Šeit lielā mērā esmu balstījusies uz esošo judikatūru un līgumu saturu, lai cik vien iespējams labā veidā skaidrotu, kas tad īsti ir ietverts šajā izņēmumā saistībā ar sabiedrības drošību. Mēs aicinātu te runāt tikai par uh, tātad eh, lietot formulējumu imperative grounds of public security. Par pieeju valsts iestādēm esmu nereiz vien norādījusi, ka nekādos apstākļos uzņēmumiem nevajadzētu izmantot šo atrunu, lai nesniegtu informāciju valsts iestādēm. Tādēļ mēs uh, gribam atvieglot dzīvi arī iestādēm attiecībā uz piekļuvu datiem, kas atrodas ārpus dalībvalsts, un ja nu kādai dalībvalsts, da, dalībvalstī ir jāpieprasa dati no citas valsts, izmantojot vienoto kontaktpunktu, pieeja uh, telpām, kur atrodas servisi, um, serveri, tad uh, šī pieeja telpām ir jāpiešķir. Tālāk jauktie datu kopumi. Šeit runāsim skaidru valodu, nav nekādas pārklāšanās no vispārējās datu aizsardzības regulas, kas stāsies spēkā maijā, un šīs regulas, pie kuras strādājam. Tās ir divas atšķirīgas lietas ar atšķirīgiem aptvērumiem. Bet kopumā abas kopā cerams, ka tās izveidos brīvu telpu datiem Eiropā. Jauktie datu kopumi Uz personas datiem attieksies vispārējā datu aizsardzības regula, uz nepersonas datiem savukārt šī regula. Bet, ja mēs domājam par jauktu datu kopumu, kad nav iespējams to nodalīt, nosai, eh, atsiet, tā teikt, eh, šādos gadījumos, kad tas vienkārši nav iespējams vai pārāk dārgs pasākums, un eksperti uzskata, ka tāda ir arī tā nākotne, uh, aizvien lielākā mērā būs jārunā par jaukta tipa datiem, kur personas datu nav tik daudz. Nu, būs šādi gadījumi, kad jauktajos datos lielais vairums datu nav personas dati, bet iespējams uh, da, būs arī daļa personas dati. Tā uzskata eksperti, nu, daži vārdi, uh, daži ēpasti, dažas ēpasta adreses un tā tālāk. Zinām, ka uzņēmumi kas ir daudz ieguldījuši, arī konsultējoties, lai saprastu, kā viss darbojas, kā visu interpretēt, noteikti vispārējā datu aizsardzības regula ievēros, bet tajā pašā laikā zinām, ka tas var būt ļoti dārgs pasākums ar milzīgu administratīvo slogu, jo īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Tādēļ būtu nesamērīgi, ja mēs šos uzņēmumus spiestu piemērot vispārējo datu aizsardzības regulu un attiecināt to uz nepersonas datiem jauktā datu kopumā šādos gadījumos. Bet tajā pašā laikā gribu runāt skaidru valodu. Vispārējā datu aizsardzības regulu nevar uh, grozīt uh, brīvā nepersonas datu plūsmas regulu. Mēs nevaram ierobežot aptvērumu un nevaram to arī paplašināt. Tādēļ visos gadījumos, kad būs personas dati, uh, Eiropas Savienībā būs piemērojama vispārējā datu aizsardzības regula, un tādēļ man sekojošs priekšlikums aicinu, lai mūsu regula tiktu piemērota visam datu kopumam, neskarot vispārējā datu aizsardzības regulu. Ceru, ka izdevās skaidri izskaidrot, zinu, ka vairākiem kolēģiem šis jautājums radīja bāžas, ir ļoti svarīgi, lai visiem būtu skaidrība un tiesiskā noteiktība šajā jautājumā, bet nākotnē mēs nevaram regulēt. Un tādēļ Man ir arī priekšlikums, lai komisija nāk klajā ar vadlīnijām. Um, vispārējā datu aizsardzības regula mums sniedza mācību. Tur iesaistītās puses uh, bija izmisušas, nespēja interpretēt, uh, lūdzās pēc vadlīnijām, nu, tad uh, beigu beigās kaut kas tika piedāvāts. Un tādēļ es jau regulāri lieku kā prasību, ka komisija jānāk klājā ar vadlī, vadlīnijām pirms regulas stājas spēkā. Uh, cerot, ka tas situācija atvieglos. Un esam samazinājuši arī pārskata laiku, lai mums būtu iespēja tomēr pielāgoties šādos gadījumos, kad zināsim, ko vairāk par tehnoloģisko lietu attīstību, kad būs skaidrs, kādas ir inici, um, inovācijas nākotnē būsim, atzīsim, ka tagad vēl tas nav zināms. Un pēdējā lieta, ko šeit gribētu minēt. Jebkurā gadījumā uh, arī vispārējā datu aizsardzības regulā ir zināma datu pārvietošanas brīvība. Tālāk. Šeit ir jārunā arī par to, ka lietotājiem jāspēj mainīt mākoņu datošanas pakalpojumu sniedzēju. Šeit piekrīt komisijai, tirgus spēlētāji ir tie, kam vislabāk izdosies šīs normas izstrādāt. Tādēļ šeit es atbalstu pašregulējumu pieeju, bet, nu, Tā, tas nav tukšs čeks vienkārši iesaistītajām pusēm un nozars pārstāvjiem. Šeit ir jādomā par ierobežot laika termiņu un atbilstību tomēr zināmām satverprasībām. Tādēļ esam aicinājuši komisiju ne tikai uh, atbalstīt šo procesu, bet arī uzraudzīt. Manuprāt, ir ļoti svarīgi panākt līdzsvaru šajā procesā, lai arī lietotāju puse būtu pietācīgi pārstāvēta. Uh, Esam arī uzklausījuši interesētās puses, kas visi vienbalsīgi lūdz papildus laiku. Un arī iepriekšējie rīcības kodeksi mums mm, līdzinājā pieredze rāda, ka papildus laiks būs nepieciešams, tādēļ es piedāvāju divus gadus kopumā kā laika termiņu rīcības kodeksa izstrādēji. Un esmu arī samazinājis šo preskriptīvo teksta daļu, jo, manuprāt, tā nevienam nenāk par labu. Rīcības kodeks kā pieeja ir krietni labāka, pieeja nozarei ir krietni vairāk kompetences nekā mums šajā jomā, lai izstrādātu rīcības kodeksu. Tālāk pārskats. Pārskats ir svarīgs. Manuprāt, tā, tas ir izvērtējums. Tas nenozīmē, ka obligāti kaut kas ir jāpārstrādā. Uh, Komisija nāks klajā ar ziņojumu līdz likumdevējiem. Ja būs kaut kas jāpārstrādā, tad li līdz likumdevēji to darīs, vērtējot situāciju, inovācijas, tehnoloģijas jaunākās, visas šīs lietas, kas šobrīd mums vēl nav nezināmas, nepieejamas. Tādēļ es aicinu saīsināt pārskatā periodu no pieciem uz trim gadiem, lai mums būtu iespēja pielāgoties arī tehnoloģiju attīstībai. Un vēl trīs jautājumi, par ko runāju gadījumos, ja ir īpaša nepieciešamība kaut ko izvērtēt. Tur ir pelēkā zona par datu kopumiem, tātad izņēmums sabiedrības drošības labā un rīcības kodeksa īstenošana. Nobeigumā priekšsēdētājs kundze. No sirds uzskatu, ka šis ir labāka regulējuma piemērs, ko mums ir iespēja izmantot. Varam reāli vienreiz nāk klajā ar regulu, kas samazina regulējumu līme uh, prasības un Eiropas konkurencei tas ir izšķirīgi svarīgi. Mums nedrīkstam aizmirst par Ķīnu. Šis rezultāts noteiks mūsu konkurences iespējas uh, konkurēt ar Ķīnu nākotnē. Šis ir labs piemērs labam regulējumam, kam ir pievienotā vērtība, kas mazina fragmentāciju, veicina har, uh, noteikumu harmonizāciju, viss atbilstoši tam, kā mums jāstrādā iekšējā tirgus labā, manuprāt. Politika ir laba, jo komisijas ziņojums kā tāds bija labs Tas bija balstīts uz uh, laba ietekmes izvērtējuma. Manuprāt, esam pat vēl uzlabojuši šo priekšlikumu, un tagad mums ir iespēja uh, nonākt pie Ferrari kvalitātes risinājuma un nekā zemāka. Ar nepacietību gaidu jūs viedokļus jūsu komentārus, un manas ambīcijas būtu uzsākt sarunas ar Bulgārijas prezidentūru jau. Palīdziet man ātri pārunāsim visu jūsu bažas, bet strādāsim uh, labā tempā. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, uh, Paldies par ļoti skaidro pārskatu. Tagad došu vārdu ēnu referātiem. Un sāksim ar sociāldemokrātu grupu. Runāšu dāņu valodā. Šaldemos kundze. Saka, es nedomāju, ka mums ir jāsagatavo Ferrari, mums jāsagatavo Volvo. Uh, Volvo tomēr ir nedaudz drošāka automašīna braukšanā. Varbūt nedarīsim to visu ātri, bet darīsim labi. Un... Tā tad es pārēju pie dāņu valodas. Tātad, jebkurā gadījumā Volvo tiek ražot Zviedrijā, un tam jau jūsu sirdī vajadzētu būt tuvākai. Bet tātad runāšu dāniski, jo jautājums ir ārkārtīgi tehnisks, un tāpēc es vēlētos runāt savā dzimtajā valodā. Vispirms es vēlētos pateikties. Liels, liels paldies! referentei. Vispirms, es domāju, ir jāuzsver ļoti labā sadarbība starp eh, ēnu referentiem un visiem pārējiem. Un eh, pilnīgi skaidri šajā priekšlikuma uzmetumā parādās tas, ka jūs esat uzklausījusi tos komentārus un mūsu vēlmes. Liels, liels paldies! Tas ļoti skaidri ieskicē to, kā arī rezultāts būs vienkārši izcils. Es eh, esmu pilnībā pārliecināta, ka tas ir ļoti svarīgs likumdošanas akts. Un eh, tāpēc būtu ļoti svarīgi, ka tas tiek pieņemts pēc iespējas ātrāk. Nu, protams, ne jau par katru cenu mums eh, ir jācīnās pret Ķīnu. Mēs nedrīkstam visu laiku uh, pamazināt mūsu prasības, un mēs nedrīkstam samazināt arī šīs likumdošanas eh, sekas. Un tomēr es uzskatu, ka mums eh, pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas kvalitatīvāk ir jāpieņem šie noteikumi, jo mums ir jādomā par mūsu um, eh, datu aizsardzību. Man ir četri pilnīgi konkrēti komentāri un varbūt vēl vairāki par procesuālo dabu. Uh, Tātad, trešais grozījums. Šajā grozījumā runa iet par miksētajiem datiem, par jauktajiem datiem. Mana politiskā grupa ir pilnīgi pārliecināta, ka padomes skatījums ir pareizais, proti situācijās, kad ir jauktie dati, tad eh, ir jābūt eh, GDP noteikumu kopumam, kas darbojas nevis šim. Tāpēc eh, es iesniegšu grozījumus, un es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu viennozīmīgi tulkojums tas, kas tad parādās, un kā dati ir aizsargāti un ar kādu likumdošanu. Es uzskatu, ka tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai mums būtu datu brīva pārvietošanās, proti ir jābūt drošībai. Uh, ir jābūt droši aizsargātiem personas datiem un arī tiem, kur tiek uzskatīti par nepersonas datiem. Tātad, kā jau es teicu, es eh, iesniegtu grozījumus par šo aspektu. Nu, un, protams, ēnu referentu sanāksmēs mums ļoti daudz runas izvērsās par tā saucamo public security, par publisko drošību. Uh, Izskatās, ka viedokļu dažādībā mēs tomēr pēc būtības esam vienoti savā pārliecībā, ka šī te publiskā drošība mēs visi izmantojam Eiropas Savienības precedenta Eh, tiesu nolīgumos izmantoto formulējumu. Bet iespējams, ka vajadzētu ziņojumā pamainīt drusciņu. Protams, kad ir ārkārtīgi svarīgi, lai nebūtu tehnisku ierobežojumu un dažādu atrunu par to, eh, ja tas nav nepieciešams. Bet, ja mēs vēlamies izveidot datu, vietu lokalizācijas noteikumus publiskajai drošībai, tad varbūt dalību valstī tas būtu jādokumentē. Līdz ar to tas ir tā nedaudz neskaidrs šeit. Tātad, ja dalību valsts uzskata, ka tā ir publiskās drošības drauds, tad tā ir tas ir jādokumentē. Tātad, es iesniegšu grozījumu un tad redzēsim, vai mums izdosies par to vienoties. Es esmu pārliecināta, ka izdosies. Nākamais. Milzu paldies par 24. grozījumu, kas e, vēlas izvairīties no pārliecīgas birokrātijas. Jā, protams, ja likums, e, lai likums darbotos, tad dalību valsts nedrīkst uztraukties par to, vai tām būs pieejami vai nebūs pieejami dati, kuri ir visā šajā dalību valstī pieejami. Tātad, ja ir likumīgs pamatojums piekļuvai datiem, tad tam arī ir jābūt nodrošinātam. Tātad samazināt birokrātiju, tas ir ārkārtīgi svarīgi, un es domāju, ka mums varbūt varētu būt spēcīgāka, spēcīgāks definējums par to, kā tas darbosies, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izvairītos no pārmērīgas birokrātijas, jo dalību valstīm tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un e, mums nevajadzētu baidīties no datu lokalizēšanas atcelšanas, tas nav tik briesmīgi. Un tagad šis te rīcības kodeks. Uh, galīgi neskaidri. No vienas puses e, mēs e, nosakam punktu, kurā e, komisijai būs jānosaka, kā šis likums darbojās, un nākamais, kā, kad dažādiem uzņēmumiem ir jāsāk īstenot rīcības kodeks. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu pastīties mazliet niansētāk, varbūt, ka to var labāk atrunāt. Un visbeidzot, man ir komentārs, kurš vispār neparādās šeit, bet seminārā, kuru mēs organizējām šajā komitejā, pirmo reizi runājot par šo likumdošanas aktu, tas parādījās proti. Šajā uzklausīšanā, kur organizējām, parādījās, ka ir vesela virkni tā saucamo pelēko zonu ir nepersonas dati, kurus eh, pārveidojot, tie kļūst personīgi. Tā tad vajadzētu atrunāt šo pārveidošanas algoritmu, kā nodrošināt, lai nepersonas dati tāda arī paliktu mūžīgi mūžos āmen, lai nebūtu tā, ka nepersonas datus var deanonimizēt, ja vēlaties, un saistīt ar konkrētu personu. E, tā tad e, tas varbūt neskan manas teiktajā tik ļoti skaidri, bet es iesniegšu arī grozījumu, un tas attiecas uz vienu no apsvērumiem, kurā runiet par šiem e, nepersonas datiem, bet ja mēs tiešām vēlamies nodrošināt brīvu datu plūsmu, tad eh, atcerēsimies, ka brīva datu plūsma nav tas pats, kas brīva pieeja datiem. Nu, un pēdējais komentārs, un tas ir pamudinājums mūsu komitejas sekretariātam. Tātad mēs iesniegsim grozījumus līdz pirmdienai šim ziņojumam, bet eh, mūsu palīgiem nav bijusi uh, Eh, iespēja eh, līdz astoņiem to iesniegt. Tātad eh, varbūt, ka mums vajadzētu šajā sistēmā būt iespējai iesniegt mūsu grozījumus, kas līdz šim nav bijusi, bet paldies par ļoti labo sadarbību. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums izdosies rast risinājumu par tiem aspektiem, par kuriem vēl neesam vienojušies līdz šim. Paldies! Okay, thank you very much. Labi, paldies! kas attiec uz jūsu komentāru par termiņu. Sekretariāts saka, ka ir iespējams to pagarināt par vienu dienu. Tas būs, tā būs nākamā diena, 27. marts, un Marija piekrīt. EKR grupas vārdā Daltona kungs. Diemžēl viņš ir saslimis, viņš lūdza uh, uzstāties viņa vārdā. Uh, Viņš saka paldies referentē par sadarbību un par to, ka viņa bijusi ļoti atvērti noskaņota pret dialogu. Ēnu referenti ir ļoti iesaistīti uh, ziņoja projekta sagatavošanā. Manuprāt, tas, uh, ka viņa prāt tas nodrošinās visefektīvāko e, e, uh, procesu. Viņš atzinīgi vērtē referentes centienus minimizēt izņēmumus šajā regulā, lai tiktu samazināts risks, ka vietējās pašvaldības un valdības ļaunprātīgi izmantotu šīs iespējas un lokalizētu datus nepamatoti. Viņiem ir jāpamato savi iemesli un jārīkojas publiski. Parlamentam ir jābūt ambiciozam, darbības jomā jābūt pēc iespējas plašākai. Citādāk pastāv risks, ka gala rezultāts būs uh, nebūs veiksmīgs, kas radīs vils, vilšanos, un tas būtu tiešām ļoti žēl, jo potenciālie labumi šī tirgus liberalizācija uh, palielinās būtiski ar datu plūsmas palielināšanos. Mēs nevēlamies apgrūtināt dzīvi valsts iestādēm. Daltona kungs atzinīgi vērtē Prentes ziņot uh, iesniegtos grozījumus, kas uh, pātrina iestāžu iespējas piekļūt datiem. Um, ir eh, pausta zināmas bažas par to no regulātoriem līdzinājās sanāksmēs. Ir uzsvers, lai šī regula attiektos arī uz publisko iepirkumu, tas ir labs papildinājums tekstā. Viņš piekrīt tam, ka ir jāpastiprina priekšlikuma pārskata elementi. Šī ir ļoti dinamiska uh, Uh, vide, un mums ir jābūt iespējiem, iespējam ātri reaģēt uz pārmaiņām, kuras mēs šobrīd varbūt nevaram iedomāties. Par datu kopumiem viņš piekrīt referentei, notikusi saruna arī ar komisiju par to nesen regula un uh, uh, vispārējā to regula, tās ir papildinošas, tās nepārklājas, uh, tās regulē vienu līdzīgu jomu Eiropas Savienībām ir jārunā par personīgiem un nepersonīgiem datiem. Vairākums no šiem datiem nav personīgi. Ja mēs neiekļausim uh, šos datu kopumus darbības ko, jomā, tas uh, samazinās regulas sniegto labumu. Un tas, ka mēs attiecinām regulu uz nepersonīgajiem datiem, tas nenozīmē, ka KPR uh, prasības neat, uh, privātuma prasības neat, vairs nebūtu piemērojams. Ja mēs izvietosim šo pienākumu uh, atsaistīt kopumus, manuprāt, tas ļoti negatīvi ietekmēs MVU. Un par datu ziņošanu. Daltonkungs piekrīt referentē, ka ir jāsagatavo rīcības kodeks tirgumu, ir jāparedz nepieciešamais laiks, lai tas varētu funkcionēt. Gala rezultātam vajadzētu būt caurskatāmai sistēmai, sistēmā, uh, kam ir kurā ir iespējams ātri rīkoties, tas uzlabos tirku, uzlabos uh, patērētāju pieredzi un arī uh, situāciju MVU. Uh, ir paredzēts iesniegt dažus grozījumus par problēmām, ko Daltonkungs ir norādījis, bet kopumā viedoklis ļoti līdzīgs referentes viedoklim, un viņš priecāsies turpināt sadarbību. Un tagad es gribētu dot vārdu uh, Dītāja Kanālsovai, kas ir ALDE grupas uh, referente. Man bija pārdomas, vai es gribu Ferrari vai Volvo. Mums ar Kristīnu ir eh, ļoti līdzīga eh, pieeja. Mēs arī mm, kopā strādājām pie uh, tipu apstiprinājuma. Škoda arī ir pavisam laba automašīnu marka, bet vissvarīgākais ir, lai šī mašīna nonāktu uz ceļa pēc iespējas ātrāk. Uh, Paldies Anē Marijai par sagatavoto ziņojumu. Tas iet pavisam labā virzienā. Es redzīgi vērtēju to, ka mēs mēģinām pātrināt procesu parlamentā par uh, jauktiem datu kopumiem un par šo tekstu. Man jāsaka, tas man ir vēl sīkāk jāizdiskutē ar savu grupu. Par pārējo man ir daži komentāri. Ceturtais pāns. Tā kā šī ir regula, nevis direktīva. Uh, Iespējams, vajadzētu skaidri pateikt, ka lokalizācijas prasība aizliegums, ka tas ir vērsts uz dalībvalstu uh, juridisko ietvaru un ka tā nav tāda izvēle tikai uh, uzņēmuma sastarpējas attiecībās. Ja mēs izlasam pirmo pantu bez datu lokalizācijas prasību definīcijas, varētu rasties pārpratumi. Es pilnībā piekrītu to, ka dalībvalsts nevar uh, Eh, tad eh, norādīt, ka datiem ir jābūt vienviet vai citviet, bet banka, kas slēdz privātu līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, bankai ir jābūt iespējai pieņemt lēmumus par datu lokalizāciju, tam ir jābūt komerciālam lēmumam. Referentes grozījums ir pareizs, bet es domāju, ka būtu labi iekļaut vēl papildu kādu formulējumu, lai tekstu uzlabotu. Sastais pants, es piekrītu vispārīgajiem grozījumiem, tas atbilst arī padomas darbam. Es gan domāju, ka mums vajadzētu padomāt par šo frāzi principle of interoperability, sa sadarbspējas princips, arī to var pārprast. Mēs nelūdzam uzņēmiem nodrošināt to, lai visi viņu uh, programmatūra būtu sadarbspējīga, tas nozīmē, ka uzņēmuma A programmatūrai ir jābūt iespēja apstrādāt uzņēmuma B dati tādā pašā veidā. Te mēs runājam par to, ka uzņēmumam ir jābūt iespējai iegūt datus no failu un pēc tam tālāk tos a, apstrādāt, kā tā vēlas. Vispārējā datasības regulā mēs runājam tikai par savstarpēju savietojumiem formāliem 68. apsvērumu punktā, bet drati ir jānodod uh, struktūrētā un mašīnu nolasāmā formātā. Varbūt būtu labi, ja mēs atsauktos, nu, atteiktos no tādas vispārīgas atsauces, un mēs uh, tad izmantotu tādu vispārīgāku, tādu precīzāku formulējumu un vadlīnijas par jauktiem datu kopumiem 9. pantā un 28. pantā, manuprāt, šo tekstu vajadzētu precizēt. Ko tieši mēs gribam iekļaut šajās vadlīnijās? Vai te runa ir tikai par to, ko nozīmē šis uh, uh nedalāmi saistīts, vai runa ir par labajām praksēm, kā to norādā apsvērums. Pašlaik komisija varētu iekļaut jebko šajās vadlīnijās. Uh, varbūt būtu labāk varbūt sagatavot tādas vadlīnijas par vadlīniju sagatavošanu. Eh, es domāju, uzlabojot šīs trīs lietas, ko pieminēju, un šo to pielabojot apsāram punktos, ziņojums būs ļoti labs. Es priecāšos darboties ar Anu Mariju Kristālu un pārējiem kolēģiem. Paldies! Jā, es iesūtīšu savus grozījumus angliski, lai viss būtu ātrāk. Paldies! Zaļo grupas vārtā Redas kundze. Paldies! Arī es gribēju pateikties referentē par lielisko ziņojumu projektu. Es ceru, ka tas paātrinās a, diskusijas. Mēs piekrītam komentāriem par jauktiem datu kopumiem. Ir diezgan skaidrs, ka ja dati nav saistīti, un ja tos var viegli atdalīt, tas jau nav pēc definīcijas augststatu kopums, bet ir gluži vienkārši neiespējami pieprasīt skaidru nošķīrumu starp personīgiem un nepersonas datiem visos gadījumos. Vispārīgā regula attiec uz visiem personas datiem, tas, protams, arī attiec uz jauktiem datu kopumiem, bet Um, manuprāt, par šo jautājumu ir vienprātības starp grupām. Mēs gribētu, lai būtu ambiciozs laika grafiks paredzēts, lai tiktu saīsināts pārskata termiņš uh, ziņojuma projektā. Mēs domājam, ka tālāk ierobežojumi un Uh, sabiedrības drošības izņēmuma uh, sīkāka paskaidrošana būtu ļoti laba, lai dalībvalstis uh, varētu to izmantot un uh, neizmanto datu lokalizāciju visos gadījumos, kur tas nav nepieciešams. Manuprāt, būtu labi arī iekļaut sabiedrības drošības izņēmumu, jo īpaši pārskatā, jo gluži vienkārši var izrādīties, ka beigās šis izņēmums dalību valstī nemaz nav nepieciešams. Ir arī interesantas idejas vai informācija par lokalizācijas prasībām, vai to var pieprasīt, uh, informācija par uh, Uh, vienod, vienotiem digitālajiem Already. vārtotni. Tas jau par to esam runājuši, uh, par to vēl tiks runāts arī tehniskā līmenī, bet ir skaidrs, jo aktuālāka informācija ir pieejama cilvēkiem un uzņēmējiem Eiropā, jo labāk. Un ir kāds punkts, kur mūsu viedoklis ir atšķirīgs. Tas ir rīcības kodeks par datu lokalizāciju. Labi, ka ir pieminēti atvērtie standarti. Mēs arī atbalstam to, ka tiek pieminēta standartizēti un mašīnu nolasāma dati, kā to pieminēja Dita, bet es vēl jau nesaprotu, kādēļ ne personas datu gadījumā ir paredzēts rīcības kodeks, kamēr vispārējā personas datu aizsardzības regulā ir juridisks pienākums. Uh, Jā, atceramies jauktus datu kopumus, vai mēs negribētu, lai šajā bija pasākumi būtu pēc iespējas ciešāk saistīti. Mēs ierosinātu uh, tad veidot šo nepersonas datu lokalizācijas prasību jau pēc pastāvošā parauga. Mūs nepārliecina komisijas arguments, ka pietrūka pierādījumu šādai rīcībai. Manuprāt, bija pietiekami daudz pierādījumu, lai to iekļautu vispārējā regulā, bet ja mēs runājam par datu lokalizāciju, nav jau tik liels atšķirības starp personas un nepersonas datiem. Uh, ir jābūt iespējai mainīt pakāpojumu, un tam ir jābūt, un situācijai jābūt vienādai abu tipu datu gadījumā. Bet kopumā uzskatām, ka ziņojuma projekts liek pareizos uzsvars, un es domāju, ka mēs varēsim virzīties uz priekšu pavisam ātri. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Šastane kungam no Eiropas komisijas lūdzu. Eh, labrīt visiem un eh, paldies par apjomīgo darbu, ko šī komiteja ir ieguldījusi šajā ļoti svarīgajā failā. Un vēlētos pateikties arī Koracas bildes kundzei par ļoti niansēto darbu un par to, ka jūs tik ātri, ka jums tik ātri izdevās sagatavoties šo ziņojumu. Vēlētos pateikties arī visiem ēnu referentiem un visiem, ar kuriem mums bija sadarbība. Uh, Lielos vilcienos mēs esam viensprāts par šās regulas galvenajiem elementiem. Visi izteikušies deputāti uzsver to, cik ārkārtīgi svarīgi ir šie svarīgie jautājumi, bet eh, vienlaicīgi Šīs regulas pamatprincips balstās uz plašu vienošanos par šā priekšlikuma nepieciešamību. Mēs eh, turpināsim cieši sadarboties ar parlamentu un šo komiteju teksta pieslīpēšanā. Bet tagad eh, pieskaršos vairākiem no momentiem, kas izskanēja šajās diskusijās. Vispirms, komisija atbalsta to, ka jūs esat mēģinājuši ierobežot, vai pareizāk sakot, ka jūs esat mēģinājuši saglabāt izņēmumu iekļaut izņēmumus. Tātad eh, saglabāt atsauci uz publisko drošību un arī mazliet pieskarties tam, ko tas nozīmē, kā arī publisko datu iekļaušanu šais regulas e, aptvērumā. Komisijai tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas ir pirmais solis e-pārvaldības e, nodrošināšanā. Tātad e, publisko datu pārvaldība ir ārkārtīgi svarīga, kādā veidā mēs varam infrastruktūru veidot tādējādi, lai publiskais sektors regulas ietvērumā paliktu. Komisija ir ārkārtīgi svarīga. Vienlaicīgi tas arī izskanēja šajās debatēs patvērumā ietvērumā saglabāt visus publisko datu līmeņus - nacionālais, reģionālais, vietējais, visi. Par datu pieejamību, protams, komisijai ir ļoti svarīgi, lai šajā regulā piedāvātais mekārisms nepārsniegtu patreizējos sadarbības mehānismus, kur ir atrunāti citos likumdošanas aktos. Uh, ir vesela virkne sadarbības mehānismu, gan nodokļu jomā, tas tikai kā viens piemērs, bet arī Eiropas e, aresta orders paģēra datu pārobežu apmaiņu. Līdz ar to piektais pants ir sava veida drošības buferis. Uh, Tas tika ierakstīts eh, dalību, pēc dalību valstu prasības eh, sākotnējā dialoga rezultātnā. Līdz ar to, ja nav paredzēti citi sadarbības mehānismi, būs eh, vismaz kaut kāds pamats regulā atregulēt šos datus un kā tas darbojas dažādās dalību valstīs. Varbūt lielākais klupšanas akmens ir tiešām saistīts ar jauktajiem datu vienumiem. Principāli raugoties, mēs pilnībā piekrītam Kuracas bildes piedāvātajam skatījumam, proti šajā regulā mēs nemainām vai nepaplašinām GDPR nosacījums, un tas ir svarīgi kā parlamentam, tā arī komisijai. Īpaši tāpēc, ka GPR sāks darboties tuvākajos mēnešos. Un Visticamākais, ka tas ir vienkārši komisijas eh, interpretējums par to, kas tad ir ierakstīts tiesiskajos aktos. Vēlreiz uzsveru, šī regula nekādā veidā ar GDPR īstenošanu neintervē, ne, ne, nemaina. GDPR jau atrunā datu aizsardzības citus aspektus. Līdz ar to mēs eh, negrasamies eh, šīs regulas eh, aptvērumā iekļaut personālos datus, jo šī ir nepersonas datu regula. Bet eh, vēlreiz tas ir vienkārši formulējuma jautājums. Par eh, šo te iespēju samainīt datus mums eh, un arī par šīm vārtajām mums eh, vajadzētu ļaut iespēju nozarē strādājošajiem izmantot eh, jau izveidojušās iestrādnes, un tas ir ārkārtīgi svarīgi šajā rīcības kodeksā, jo no šāda, no šādas rīcības iegūs visi tas sastāda tikai 21% no visiem datiem, kas plūst pāri dalību valstu robežām. Ceram, ka mums izdosies palielināt eh, patērētāju uzticēšanos, bet lai to, bet, lai to panāktu, <clears throat> mums ir jāpārliecina tas, lai tiešām dati aiziet uz mākoņu datošanu. <clears throat> Līdz ar to šī te vārtējas ideja un mākoņu datošana ir ļoti svarīga. Otrs moments. Ja vēlamies saglabāt eh, šā rīcības eh, kodeksa izstrādē lielāku ieinteresēto pušu iesaistīšanos, tad mums pie tā ir jāstrādā. Pie tam jāiesaista arī mazāki spēlētāji, kuru Eiropas Savienībā ir tik ļoti daudz, bet uh, ir svarīgi arī saglabāt MVU iesaisti šāda veida aktivitātēs. <clears throat> Tāpēc uh, mēs piedāvājam īsākus laika termiņus, lai iesaistīšanās īsākā laika nogrieznī būtu aktīvāka. Par vadlīnijām runājot. Komisijai nav nekāda problēma. Vienīgais, ko mēs vēlētos redzēt, lai tas procesu nepalēninātu, lai šī likumdošana tiktu pieņemta pēc iespējas ātrāk. Bet tas jau nevienam nav pārsteigums, ka to saku. Šādmons kundzes teiktais Jūs pieminējāt de, an, datu deanonimizāciju. Tas arī ir komisijas priekšlikuma spēks, ka mēs atrunājam nepersonas datus. Mēs eh, vēlamies, eh, lai šī regula spētu darboties arī tālu nākotnē. Piemēram, dati, kas ir, de, kas ir anonimizēti, uh, Iespējams, ka nākotnē šie anonimizētie dati var tapt de-anonimizēti, bet šeit eh, GDPR arī pie tā strādās. Jo, ja jau dati tiek de-anonimizēti, tad tie vairs nav nepersonas dati. Šajā regulā ir ļoti skaidri atrunāta datu brīva pārvietošanās un kas uzņēmumiem ir jādara. Mēs iestājāmies par noteikumu vienkāršošanu, vai tas attiektos uz personas vai nepersonas datiem vai jauktajiem datu vienumiem. Lai dati tiešām brīvi varētu pārvietoties PS teritoriju. Augst vērtējam to, ka jūsu komiteja ļoti īsā laika posmā ir spējusi sasniegt tik daudz un, kā jau Šarans Ovas kundze pieminēja, procesu iespējams vēl ātrāk pātrināt. Šarans Ovas kundze pieminēja arī līgumslēgšanas brīvību, un tas ir lielā mērā arī izvēles brīvības jautājums. Mēs vēlamies, lai ikvienā līmenī būtu iespējas izvēlēties, proti visiem līmeņiem ir iespēja izvēlēties, saglabāt datus vai nē. Par um, šo vārtēju Jūs pieminējāt obligātumu momentu. Šobrīd Eiropas uzņēmumiem ir jācīnās ļa, jau ļoti spēcīgajā dato, da, mākoņu datošanas nozarē izcīnīt savu nišu. Līdz ar to varbūt mazi spēlētāji baidās, ka viņu klienti var pāriet pie lielākiem spēlētājiem. Un eh, mums ir jādara viss, lai Eiropā būtu vienādi spēles noteikumi visiem. Arī cita pieredze datu aizsardzības eh, rīcības kodeks nodrošināšanā. Un um, mēs vēlamies lai īsā laikā notiktu iesaistīto pušu apklaušināšana, kā pakalpojums niedzēja, tā arī pakalpojums saņēmēja apklaušināšana. Un vēlamies, lai šis laiks būtu pēc iespējas īsāks. Vēlreiz vēlētos pateikties šai komitejai. Paldies par sagatavoto ziņojumu. Komisija ir pārliecināta, ka mums eh, darbs pie šā faila izdosies ļoti īs. Un eh, gaidām komitejas gala ziņojumu tekstu. Paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad eh, dodu vārdu Koracai Bildskundzei. Paldies! Paldies par izskanējušajiem apzinības vārdiem un vēlētos pateikties arī komisijas pārstāvim, jo jūs e, lielā mērā arī atbildējāt uz kolēģi izteiktajām bažām. Jūs jau saprotiet, ka uh, daudz kas e, tekstā jau ir iekļauts uh, tāds, kas varēja parādīties kompromisa grozījumos, tādējādi mēs esam procesu pātrinājuši. Kristāli, paldies par šiem jauktajiem eh, datu kopumiem. Mēs ar šo likumdošanu nemainīsim GDPR. Līdz ar to personas dati. Personas dati ir aizsargāti, lai arī kādu mēs veidosim šo regulu, personas datus aizsargā citi tiesiskie akti. Kāpēc mēs uzskatām, ka šai likumdošanai ir jātiec uz visiem jaukto datu vienumiem? Mēs nevaram izmainīt GDPR. Tas eh, stāsies spēkā visā Eiropas teritorijā, bet eh, vienlaicīgi mēs jau nevaram eh, piespiest MVU piemērot GDPR nepersonas datiem. Īpaši, ja eksperti apgalvo, ka nepersonas dati nonāk arvien lielākā pelēkajā zonā. Un eh, tie ir tā saucamie administratīvie dati. Un Kristālija, kad es runāju par Ferrari, es eh, eh, runāju par to, ka Eiropas tirgu ir pieejami tik ļoti daudz automašīnu modeļi, bet eh, es uzskatu, ka mums ir jāstrādā, lai novērstu varbūt eh, iespējams plaisas likumdošanā. Protams, ka uh, likums, ka mēs vieni paši nevaram izmainīt lietu kārtību bet eh, ja mēs šo likumu pieņemsim nepareizu, tad mēs liksim uz spēles kā ekonomisko izaugsmu, tā arī jauna darba vieta radīšana, un no tā iegūs pa lielam vienīgi Ķīna. Bet, eh, Kristela, runājot par šiem publiskajiem datiem, jā, mēs jau tā kā pie esam vienisprāts. 24. Eh, grozījums atbild Jūlijai un jums kopā. Šis rīcības kodeks. Mēs vienmēr griežamies pie komisijas, lai tā sagatavo labākus likumus, un kad mēs arī strādājot pie šiem aspektiem, es domāju, ka kad darbs ir paveikts pietiekami niansēti un eksperti ir devuši savu ieguldījumu, tad mums ir jāakceptē, kāds ir teksta gada rezultāts. Un, piemēram, par šo rīcības kodeksu runājot, energoefektivitātes paraugu prakses apmaiņu datu centri, esam pārliecināti, ka tas darbojas. Runa neiet par automatizāciju. GDPR ir jā, nav jau tā, ka GDPR ir visas likumdošanas tēvs Eiropas Savienībā. GDPR atšķirs no citiem līdzīgiem likumdošanas modeļiem, un nedomāju, ka tam automātiski vajadzētu kļūt par savu veidu paraugu. Džudija vēlējos pateikt, ka jā, jūs izteicāt vairākas bāžas, un tās vēlētos atspēkot. Tā kā komisija uzraudzīs rīcības kodeksa procesu, es ierakstīju šo uzraudzīt Tādējādi komisijai būs jāpārbauda, vai līdz likumdevēju vēlmes ir īstenots reālajā dzīvē. Bet um, patiesībā var sanākt tā, ka rīcības kodeks pat nebūs pieņemts, kad mēs jau sākam pārbaudīt tā īstenošanu. Bet, eh, ja mums šķitīs, ka rīcības kodekstā ierakstītie principi netiek īstenoti, tad mums ir iespēja rīkoties. Bet, ja mēs vēlamies eh, pieņemt likumdošanu, kas eh, pieskartos visām niansēm, tad tas prasīs daudz ilgāku laiku. Bet es ceru, ka tā tad mēs uzraudzīsim šo procesu un, protams, notiek arī dažādas vidustermiņa citas pārbaudas. Kristēla, tagad atgriežos pie jūs teiktā. Es nedomāju, ka par šiem datiem vēl kaut kas būtu jāpiebilst. Bet mēs jau nevaram atrisināt problēmu pirms tā ir gadījusies. Džūlija vēlējos eh, pateikties jums par šo eh, digitālo vienoto vārtēju. Es eh, atkal neiekļāvu atsauci savā tekstā uz tiesisku aktu, kas vēl neeksistē. Bet tas, eh, ka jūs vēlaties eh, līdz trialogu beigām iekļaut šajā tekstā vārtei, ir labi. Vēlētos pateikties visiem, kur ir devuši savu ieguldījumu šajā dokumentā savstarpējums 4. un 6. pantos minētiem. Protams, ka mēs ierakstīsim regulā, ka vadlīnijas ir jāsagatavo pirms pieņemšanas. Tāpēc nedomājam, ka tas process īpaši palēninās. Prieksēdētais kundze. Ar interesi gaidīšu grozījumus, bet uh, mēs vēlamies vienkāršotus noteikumus, saprotamus, viegli īstenojams, un mums ir jābūt spēcīgam mandātam sarunās ar padomi. Protams, es saprotu, ka tās ir jūsu tiesības iesniegt grozījums, un tomēr mēģināsim vienoties par īsu tekstu. Paldies, Anna Marija, kā jau minēju, tad uh, termiņš grozījuma iesniegšanai būs 27. nevis 26. marts. Un ar to arī varam slēgt šo darbu kārtības punktu. Un esam pabeiguši arī sanāksmi. Nākamā sanāksme ir plānota 23. un 24. aprīlī. Ar to slēdzu sanāksmi. Liels visiem paldies! Paldies par dalību! Paldies sekretariātam! Paldies tulkiem, laipni saka priekšsēdētāji, jauku visiem pēcpusdienu.